Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi, sāksim darbu. Sākumā gribēju pavaicāt, vai jums ir kaut kas piebilstams vai iebilstams par to, ka ARD, Vācijas televīzija šeit filmē, nē. Kolēģiem iebildumu nav, sirsnīgs veids ARD. Jūs esat arī eh, saņēmuši izdalītu šīs dienas darba programmu. Šalca kungs. Divpadsmito darba kārtības punktu par Ekvadoru pārlikt uz rītdienu pēc 17. punkta to ievietot. Ja kolēģiem nav iebildumu, tad tā arī darīsim. Un esam pieņēmuši darba kārtību ar uh, izdarītajiem grozījumiem. Otrais darba kārtības punkts. Iepriekšējās sēdes protokola pieņemšana. Ja līdz sēdes beigām nekādas pretenzijas nedzirdēsim, tad arī pieņemsim šos protokolus pašreizējā versijā. Trešais punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Gribēju kolēģus informēt, ka arī šī sēde tiek straumēta internetā. Un šodien pie mums norisinās diskusijas eh, par EK un Kanādas nolīgumu. Tā tad varētu eh, pieņemt, ka mūsos klausās eh, vairāk uh, klausītāju visā Eiropā un gribēju sirsnīgi sveikt arī visus mūsu klausītājus no Londonas līdz Līneburgai un pat uh, līdz Lisabonai. Jūs arī esat laipni lūgti piedalīties kaut neklātienē mūsu sēdē. Gribēju jums pastāstīt arī ko bēdīgu, jo Tatjana Macikova, kas tik ilgi ir strādājusi sekretariātā, strādājis ļoti pašaizliedzīgi. Viņa tagad ir devusies prom no sekretariāta un ir kļuvusi par ekspo ģenerāla direkcijas paplašināšanās nodaļas uh, vadītāju. Novēl nu, jums panākums turpmākajā darbā. Dan, no. Vēl kāds paziņojums. PTO norisinās sarunas par vides produktiem no 19. līdz 23. septembrim. Ženēvā notika kārtējās diskusijas, lai varētu uzlabot uh, dokumentu un varētu jau tātad lēst, ka līdz 20. oktobrim sarunas būs noslēgušās. Mēs tātad esam uz labā ceļa. Ceturtais punkts - trilogi. Pagaidām norisinās viena triloga tikšanās, kas vēl joprojām nav beigusies sarunu komanda, komisija un padome 15. jūnijā vienojās par konfliktu minerāliem, eh, tika sagatavots kopīgs politiskais paziņojums, kas tagad ir jāīsteno. 27. septembrī bija tehniska līmeņa tikšanās Un eh, tur bija arī, eh, tika prezentēti konkrēti dokumenti, un šodien, šovakar pēc Inta sēdes atkal tiksies ēnu referenti. un eh, izvērtēs to, cik daudz ir sasniegts, kāds progress ir panākts. Vēl viena tehniska tikšanās ir ieplānota 19. oktobrī. Un Ir e, līdz ar to prognozējums, ka novembrī likumdošanas tekstu jau varētu pabeigt. Tas būtu tāds e, pamatīgs solis virzienā uz godīgu uh, tirzniecības politiku, ņemot vērā šos uh, minerālus no konfliktu reģioniem. Piektais starpkārtības punkts, dāmas un kungi, tas šodien ir mūsu rīta cēliena tāds uh, pamatīgākais punkts diskusijas par tirzniecības nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Savienību. Mēs to visu, visi pazīstam arī ar saīsinājumu CETA. Un tagad uh, norisinās parlamentās sarunas par šo nolīgumu. Nu, tikai daži vārdi par to jau krietnu brīdi, kopš 2009. gada, mēs vedam sarunas ar Kanādu par uh, visaptvarošu tirzniecības nolīgumu. 2014. gadā jau tika sagatavots pirmais teksta uzmetums un ņemot vērā Eiropas parlamenta iesaisti, šis teksts arī uh, jau tika grozīts uh, tā visai iespaidīgi. Uh, un arī uh, arbitrāža ir uh, izņemta no teksta. Šie strīdu šķiršanas mehānismi ir mainīti, ņemot vērā arī to, ka tika izveidot jauns, jauns strīdu šķiršanas mehānisms, iesaistot uh, eh, es tiesu. Un pēc tam tika sagatavota jauna teksta versija. Uh, un eh, kopš jūnija tā jau ir pārtulkot visās oficiālajās ES valodās, un līdz ar to mēs varējām eh, organizēt diskusijas gan parlamentā, un tas, protams, izraisīja arī ļoti lielu ažiotāžu sabiedrības vidū. Astoņpadsmitajā oktobrī nākamnedēļ ir paredzēts pieņemt lēmumu padomē 12. oktobrī, tātad šodien tiekas korepēri. Viņiem ir jāsagatavojas šim lēmumam. Un 18. oktobrī padomēji vajadzētu lemt, vai Eh, ir jau pienācis īstais brīdis parakstīt šo nolīgumu un vai visas 28 valstis ir gatavs to darīt un vai tās to vispār vēlas. Un jāsaka, ka citi to sauc par tādu jauktu nolīgumu. Tur ir daļa kompetenču, kas pienākas Eiropai un arī Eiropas parlamentam. Tur būs savu teikšanu, tas varēs attiecīgs detaļas kontrolēt un arī ir nacionālās kompetences. Tādēļ mēs to saucam par tādu jaukta tipa eh, nolīgumu. Un eh, tas ir jāpraksta visām dalību valstīm. Vēl gribēju jūs informēt ka Eh, nu, lielākoties atbildīgi par šo nolīgumu ir Eiropas Savienība un dalība valsts mazākā mērā. Tādēļ vajadzētu arī precizēt, kuras daļas šajā nolīgumā tieši ir dalība valsts pārziņā, kuras attiec uz to kompetenci. Par to lēms eh, padome, tāpat 18. oktobrī. Un pēc parlamenta uh, eh, balsojumu, tad jau varēs uh, spriest, kā šo līgumu piemērot. Un nevajadzētu būt tā, ka uz brīdi vispār kaut kas nenotiks. Un jāsaka, ka kopš 2009. gada uh, ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā parlamentam ir sava teikšana šādu starptautisku līgumu pieņemšanā. Līdz ar to mēs varam teikt, vai, uz, vai šāds uh, nolīgums tiks piemērots vai nē. Un dalību valstīm vajadzēs tad arī ratificēt šo nolīgumu. Un vēl ko es jums gribēju teikt? 18. oktobrī ministri tāpat spriedīs par kopīgu paziņojumu, kas papildinās nolīgumu un precizēs eh, tajā atrunāto. Tātad 18. oktobrī tas ir ļoti svarīgs datums, būs lēmums padomē. Un 27. oktobrī ir paredzēts arī ES Kanādas samits, un Līdz ar to nākamā nedēļa ir jālēm, vai e, jau šajā samitā varēs e, valstis likt savus pārakstus zem līguma. Un vai mēs tā tad varēsim uzsākt darbu, vai uh, nolīgums stāsies spēkā. Neskatoties uz to visu, šodien mēs diskutēsim par atsevišķām jomām šajā nolīgumā. Uh, lai varētu pēc tam arī organizēt tādas intensīvākas diskusijas parlamentā. Esmu ļoti gandarīts, ka šodien pie mums ir ieradušies pieci eksperti. Pesonena kungs, kas ir Kopa Kogeka ģenerālsekretārs. Jā, ieraudzīju, saka priekšsēdētājs laipni lūgti mūsu komitejā Luiza Santos kundze, Biznes Europe startautisko attiecību direktori. Tālāk Jānis Pričārda kungs, kas ir uh, Eiropas arhitektu padomes ģenerālsekretārs. Arī laipni lūgti mūsu komitejā un Penija Klārka, kas ir Eiropas eh, arotbiedrību ģenerālsekretāra vietniece. Mhm. Genšeras kundze vēl nav ieradusies, viņa pārstāv patērētāju organizāciju. Tagad uh, došu vārdu mūsu ekspertiem, protams, arī ekspertēm. Katrs uzstāsies 5 minūtes. Tad došu vārdu mūsu referentam, Pabrika kungam. Arī jūs sveicu mūsu komitejā. Un pēc tam uzstāsies politisko grupu runātāji. Katrs pa trim minūtēm. Un nu, pēc tam varēs uzstāties arī citi deputāti. Esmu nu dienu gandarīts zālē redzēt arī Kanādas vēstnieku Kustelo kungu. Pēc diskusijām došu vārdu arī vēstnieku kungam un, protams, arī Eiropas komisijai un pēc tam vēlreiz varēs izteikties mūsu referents. Tāda ir eh, uz šo brīdi ieplānotā programma. Pirmais uzstāsies Pēsonena kungs. 5 minūtes. Tārgais priekšsēdētāja kungs godātie parlamenta deputāti. Man patiešām ir ļoti liels prieks būt šorīt Eiropas parlamentā un runāt par strateģiskiem aspektiem šajā nolīgumā. Mēs pārstāvam lauksaimnieku organizāciju Kopa Kogeka, un šis nolīgums mums ir strateģiski ļoti nozīmīgs. Pirms eh, pievērsties konkrētiem secinājumiem, gribēju eh, minēt vairākus aspektus, kas mums šķiet īpaši svarīgi. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka mūs interesē viss, kas ir saistīts ar piekļuvu tirgiem šajā nolīgumā. Uh, Un jāsaka, ka nu, tas mums sagādā visai pamatīgas uh, galvas sāpes, lasot šo nolīgumu, ņemot vērā it sevišķi lielopu gaļu. Tas varētu deformēt Eiropas tirgu. Mēs, protams, arī saprotam, ka Kanādas uh, sarunu partneri ir vienojušies par standartiem, kas ir tik svarīgi Eiropai, it sevišķi runājot par lielopu gaļu un tarifu likmēm kas varētu ietekmēt šo preču tirsniecību iekšējā tirgū. Un runājot par Eiropas uh, ražošanas standartiem tādā vispārīgākā tvērumā, mēs uh, daudz runājam par to, ka ir jābūt tādai lielopu gaļai, tātad ar hormoniem nebarot lielopu gaļu, mēs tikai vēlētos šeit uh, Eiropas Savienībā tālāk tika runāts arī par cūgaļu, ņemot vērā to, kāds ir mūsu tirgus un ka mēs nedrīkstam arī zaudēt patērētāju uzticību. Godā tie deputāti tāpat vēlējāmies jums teikt, ka Kanādas sarunu partneri Eh, Eiropas Savienību nu, pārsvarā uzskata par tādu vienotu veselu. Es domāju, tas ir varbūt arī nu, pareizi. Eh, tas mūsu sadarbību varētu tikai padarīt vienkāršāku un tas es eh, tirzniecības politikas diskusijās pavar tādu jaunu nodaļu, runājot par pien, piena produktiem. Mēs augstu vērtējam to, ka uh, tagad ir uzlabota piekļuva Kanādas tirgiem un jāsaka, ka daži, daža tipu piena produkti ir e, pilnībā liberalizēti. Mēs to patiešām augstu vērtējam un e, jāsaka, ka Arī visa veida sierus mēs varēsim tirgot Kanādā. Mēs vēlētos mudināt Eiropas komisiju uzmanīgi sekot eksporta aktivitātēm, kā tās tiek administrētas, lai e, tiktu ņemts vērā visas mūsu prasības attiecībā uz lielopu un cūku gaļu, bet mēs, protams, esam priecīgi, ka mūsu lauksaimniekiem būs atvieglota piekļuve e, Kanādas tirgumu. Tāpat, ja runājam par vīnu tirgu, e, Bet pirms tam vēl gribēju. Eh, tātad jāsaka, ka vīns eh, cieta no pretpasākumiem, ko ieviesa savulaik Kanāda, tādēļ esam ļoti gandarīti, eh, redzot, ka tagad tirgus piekļuve ir kļuvusi stabilēti, sevišķi ņemot otro līmeni, proti to varēs tirgot arī Kanādas provincēs. Ja mēs runājam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, mm, nu, Mēs neesam sasnieguši pilnīgi visu, ko vēlējāmies, bet tas patiešām ir liels solis uz priekšu un noteikti to varēs ieviest arī citos tiešniecības nolīgumos, pie kuriem pašlaik strādā komisija. Un tas noteikti ir liels progress salīdzinājumā ar to, kas tika panākts pagātnē. Un Eiropas lauksaimnieki ir patiešām ļoti priecīgi ka viņi varēs eh, savus produktus tirgot Kanādas tirgu un uh, gribēja arī uzsvērt, ka uh, šī ir tāda kā pakotne, mēs uh, redzam uh, progresu, mēs redzam, ka ir arī sarežģījumi runājot par piekļuvu tirgiem, bet mūsuprāt šis nolīgums ir uh, strateģiski svarīgs. Mums ir jārīkojas kā uzticamam partnerim starptautiskajā arēnā, piedāvātu. Uh, lai piedāvātu tādu lielāko papildu vērtību mūsu tautsaimniecībai un augsta standarta kvalitatīvu produktu eksports noteikti varētu sniegt tam savu pienesumu. Mēs uzskatām, ka Kanāda ir nu no dien ļoti svarīgs partneris. Eh, mums eh, Politiskā uh, nozīmē tas nav tik kaprīs kā citi, uh, ko jūs varbūt uh, jau varat iedomāties, par ko šeit runāju. Un tādēļ mēs atbalstītu CETA pakotni, ņemot vērā visas administratīvās finanses, ko vēl vajadzētu precizēt. Lielas paldies! Thanks a lot, Mr. Personen, and now I give the floor. Paldies, Personen kungs. Tālāk vārds Sandis kundzei lūdzu. Labrīt un paldies par uzaicinājumu piedalīties jūsu sanāksmē. Vakardien mēs visi redzējām arī kopīgo paziņojumu, ko sniedza Eiropas un Kanādas uzņēmēji. Pārstāvot gan mazos, gan lielos uzņēmējus. Un es vēlos tagad piesvērsties precīzāk, kādēļ mēs tieši atbalstām tomēr šo teikumu ar Kanādu. Divi piemēri. Pirmkārt, līdz ko mēs uzsākām sarunas pirms septiņiem gadiem mēs redzējām, bija diezgan liels tāds skepse un neticība par to, vai tiešām spēs nodrošināt šo solījumus visaugstākā līmenī. Īpaši tas sask, satrauca sa, pakalpojums un valsts iepirkums. Kanāda īstenībā ir spējusi nodrošināt pilnīgi visu. Viņa provinci ir piedalījušās sarunās jau no paša sākuma, un tādā mēs esam nodrošinājuši ļoti plašu pieeju tirgumu, kas ir ļoti svarīga Eiropas uzņēmumiem. Uh, ar salīdzinām ar līdzinājā praksi, kur bijuši milz un daudz dažādu šķēršļu un kavēkļu. Uh, tagad tas ir atrisināts pat augstākajā federālajā līmenī. Lūk, tieši tāpēc arī mēs varam teikt, ka valsts iepirkumos mēs esam panākuši savus mēķus. Otkārt par uh, pakalpojumiem. Es varbūt nerunāšu detalizēti, jo profesionālās nozares pārstāvji ir precīzi to atrunājuši, un arī vēl būs šodien jums arī tad, tad publisko pakalpojumu pārstāvi, kas tieši jums varēs izstāstīt detalizētāk par šiem jautājumiem. Bet svarīgākais ir, ka mēs esam nodrošināti caurskatāmību šajās procedūrās, sniedzot pakalpojumus arī šajās valstīs. Mēs līdz to esam nodrošināti skaidru tiesisko ietvaru, tiesisko paļāvību, un tas ļoti svarīgs iegūms visiem pakalpojumu sniedzējiem. Vēlos īpaši gan pievērsties citam jautājumam, par cilvēku pārvietošanos uh, uz, ar pagaidu raksturu. Ja mēs runājam par eiropiešiem, kas dodas ārpus Eiropas un vēlas uzsākt jaunu uzņēmumu, nu, mēs, protams, varam sniegt um, savu uzņēmumu pieredzi, <clears throat> mūsu vērtības arī ārpusē, un to nevar izdarīt, ja mēs nesūtām savus cilvēkus. Kanā to ir sapratusi, un kādā ziņā mums atrasināts arī šis punkts. Mans kolēģis, protams, arī runās ar par lauksaimniecību, uh, un arī par geogrāfiskās izcelsmes apzīmēšanu, tā kā es pats esmu Portugāla lietē, es ļoti labi zinu, ko nozīmē lauksamniecība un interešu aizstāvība. Un arī es vēlos apliecināt, ka arī šajā jautājumā esam panākuši ļoti būtiskus um, punktus. Uh, 173 punktos mums ir panāks kopīgais šis GAs, un uh, līdz to mēs varam nodrošināt, ka esam pārstāvjums savas intereses, kas skar gan portvīnu, gan arī olīvas, gan arī šampānieti un daudz cits produktus, kur mēs esam spējuši aizstāvēt savas intereses un nodrošinājuši, ka Kanāda to saprot. Tālāk runāsim par tarifiem. Un nu, īpaši, kas, kā piemēram, tekstīlijas audumu ražošanu, tur darbojas galvenokārt mazi vidēji uzņēmumi, uh, kas nereti tātad jau pārdod Kanādā jau gatavu produktu, un tad sanāk 18 līdz 20 procentu īstenībā papildinājums jāsamaksā nodevās. Savukārt kanādieši maksā kāds 12 procentus. Tā situācija ir šodien. Nākotnē šis nolīgums mums ļaus turpināt eh, šo tiesniecību, bet jau bez tarifu barjerām. Un nodrošināsim vienāds noteikums Kanādas un uh, Eiropas saimnības uzņēmumiem. Tālāk par tiesko ietvaru. Mēs esam saglabājuši šeit, eh, panākuši nozīmīgs uzlabojums. Un tagad varēsim arī piedāvāt savus produktus par zemākām cenām. Piemēram, par uh, alkoholu. Mēs vēlamies, protams, arī eksportēt turpmāk arī savus produktus. Un te būtu bijis, kad ir jāsumē kopā uh, vairumu tirzniecību kopā ar vietējo tirgu, kas skata arī eksportu, bet, protams, šajā gadījumā tas nebūtu mums izdevīgi. Un mēs esam atrisinājuši šo tām mums izdevīgā veidā. Tā kā mēs nenām tikai par CET, kas ir iegūms uzņēmumiem, bet arī ļoti svarīgi iegūmi plašākā jomā. Mēs tiešām esam redzējuši, ka uh, ir gan bijusi reakcija no Kanādas puses, gan Eiropas puses, kur mēs vēlamies atrisināt ļoti daudz problēmas, o, kur ir runa gan par investīciju aizsardzību, gan citiem strīdīgiem jautājumiem. Un arī līdz to esam sagatavojuši šīs deklarācijas, kurā mēs arī izskaidrojam vairākus punktus. Un katrā ziņā abas puses ir izdarījuši pilnīgi visu, lai reaģētu uz sabiedrību bažām. Tādēļ es tiešām ar augsts varu teikt, ka šis ļoti labs nolīgums, ļoti progresīvs nolīgums, kas ļoti detalizēti mm, atrunāts arī šos punktus un kas ir iegums gan Eiropiešiem, gan arī Kanādas uzņēmumiem. Un ieguvis būs galu galā arī sabiedrības kopumā. Paldies! Paldies jums, Santas kundze! Un tālāk došu vārdu Pričāt kungam, lūdzu. Jā, paldies. Es pārstāvu Eiropas arhitektu padomi. Mēs esam profesionāla asociācija, biedrība. Uh, Um, tas ir uh, gan arhitektu savienības, un uh, katrā valstī attiecīgi, kā viņas sauc, tad profesionālās arhitektu organizācijas, kas izveido kopīgi šādu padomi Eiropas mērogā. Un mēs tieši esam arī runājuši par savstarpējās atzīšanas nolīgumiem arī ar mūsu attiecīgo partneru organizācijām Kanādā, lai nodrošinātu skaidru licenču atzīšanu. Mūsu galvenais mērķis, kas estoties sarunās, uh, jau balstās arī, protams, 90. gadiem, kur mēs runājam arī par arī starptautisko standārtu apstiprināšanu, kas ir noteikti starptautiskajā arhitektu organizācijā, un vēl ietvarot vēl plašāks arī starptautiskās tendences. Tātad mēs balstāmies uz um, uh, arī mūsu grāmatvedības standartiem, kas ir iekļauti arī pasaules uh, Tirzniecības organizācijā un mūsu XY arī pielikumos. Tas skar pirmkārt jautājumu arī par mūsu izglītību un līdz to licenšu salīdzinājumu, kas ir tad piecu gadu periods un arī tālākie prakses gadi. Galvenās atšķirības kāds tad bija? Nu, tās bija tāds, ka jautājums ir, kā to risinā atsevišķās Kanādas provinces, jo e, Tas ir atkal viņa federāla struktūra, un mums savukārt ir arī subsidētās princips spēkā Eiropā, ko katra valsts pati atbild par savu izglītības sistēmu. Un mēs līdz to runājam par iespējamiem veidiem, kā to sakārtot arī ex ante kārtībā un ex posta sistēmā, ja pēcatzīšanas sistēmā. Vairums, protams, valstī, protams, ļoti stingri atrunāts arī prakses un licenču izsniegšanas kārtībā. Mēs norādām, ka mūsu standarti ir ļoti augsti, tie ir atbilstoši starptautiskiem standartiem, un, un ja mēs salīdzinām, mūsu sistēmas ir atbilstīgas. Mēs, protams, arī norādām uz Eiropas profesionālo kvalifikāciju direktīvu un īpaši 46. pantu, kas precīzi atrunā, ko nozīmē prakse, un par to, ka diplomu ieguvēji nozīmē reizē, ka ir ieguvuši visas profesionālās prasmes un iemaņas, kas nepieciešams saskaņā ar sesto pielikumu. Svarīgākais un sarežģītākais uzdevums bija nodrošināt ļoti precīzās nozares zināšanas, un līdz ar to spēt atsaucies uz, uz arī visiem būvniecības normatīviem, um, kas ir spēkā. Bet mēs arī interviju ceļā norošina, ka mēs atrunājam precīzu sistēmu, kur mēs varam pārbaudīt, arī varbūt vēl salīdzināt šīs uh, iztrūkstošās zināšanas un ka to varētu apgūt arī tiešsaits režīmā, arī konkrēti izstrādātos kursu ja mācību programmu ietveros. Tad mēs esam nodrošinājuši veidu, kā mēs nodrošinām atbilstīgas kvalifikācijas abām pusēm. Ja mēs salīdzinām arī kvalifikāciju direktīvas piemērošanu, no šis jautājums, kas vēl turpinās, un uh, Un es savukārt ziņošu arī Eiropas Savienības kompetentajām iestādēm, Kanādas puses savām iestādēm, un mēs domājam šo jautājumu arī vēl līdz galam atrunāt decembrī. Un līdz to mēs arī varētu parakstīt savu attiecīgo nolīgumu daļu m, mm, nākošajā gadā. Pats svarīgākais vēl jautājums, kas vēl ir jāatrisina. Ir par jautājumu, kā tas tiek nostiprināts nacionālajā likumdošanā. Mūsu ideja bija, ka, protams, ka mēs arī nu, iesniedzam šo gan arī Eiropas komisijai, gan arī Kanādas pusē, kas tad šo uh, MRA atsevišķi jau sadaļu mm, tālāk ratificē kopā ar CETA. Bet tā kā Kanādā, protams, ir spēkā arī provinces un šī federālā struktūras, viņi, protams, tad katra province vēlētos atsevišķi uh, šo tam ar mums atrisināt, parakstīt šo nolīgumu. Nu, mēs saskatām, protams, ka mums ir ļoti svarīgi panākt tādu vispārēju vienošanos 28 dalību valstu starpā un līdz to. Tas ir kopā ar CETS nolīgumu un arī jūsu komitejas darbu. Katrā ziņā es sagaidu arī, kā mums palīdzēs Eiropas komisijas DigiTrade arī atrisināt vēl neskaidros pēdējos soļus. Paldies! Paldies jums, Pičot kungs, un tālāk vārds Klārkas kundzei. Lūdzu. Paldies um, mm, par iespēju arī piedalīties jūsu sarunā. Man arī ir īsā versija moniem slaidiem, četri slaidi, kurus arī jums vēlēšos parādīt. Un uh, man jāliekas palīdzēs arī Džoanna. Eiropas uh, publiskā sektora strādnieki, uh, darbinieki, piedošana, aicina neatbalstīt šo nolīgumu. Un mēs visu laiku esam norādījuši, ka mm, ir daudz nepilnības, un mēs tad esam, jāsaka, priecīgi, ka esam zināmā mērā ietekmējuši šo nolīgumu gaitu. Kāds ir mūsu galvenās bāžas? Tad es pārstāvu publiskā sektora uh, gan pašvaldību darbinieks, gan valsts veselības aprūps, gan ūdens saimniecības un kanalizācijas saimniecības pārstāvis un arī Eiropas transporta darbinieks. Un mums ir nopietnas bažas par to, ka jautājums, kas skar gan valsts sektora, gan privātā sektora sniegto pakalpojumu noregulējumu nākotnē. Mēs uzskatām, te ir ļoti nopietns seks. Uh, kas parādās arī kā šīs standstill klauzulas, gan arī citi piedātie risinājumi, kurus mēs uzskatām par ļoti problemātiskiem. Un īpaši šī tiesu sistēma, kas, manuprāt, neatrisinās problēmas, un kas tikai vēlreiz uzsver daudzās problēmas, un īpaši, īpaši mūs satrauc, kā darbiniekiem un videi samazināsies aizsardzība. tad es jau minēju, ka te es nerunāju tikai savādā, bet mēs runājam arī par mūsu plašāko loku, kas iesaistās jautājumā, piemēram, patērētāja tiesība aizsardzības jautājumu speciālisti un daudz citi. Tā kā šāds pašs pauž ļoti daudz grupas. Un arī ne tikai Eiropā, arī Kanādā. Kopš 2008. gada mēs, protams, strādājam arī ar Kanādas eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Uh, Un es vēlos šeit aktualizēt konkrētu jautājumu, ko jau arī norādījuši iepriekšējo runāšā, runātāji. Tad mēs nerunājam tikai par kādu tādu uh, visu laiku sarunu, ka jāizstāv tirzniecības iespējas, bet darbiniekiem, pilsoņiem. Īstenībā ir nopietns arī cits intereses, kur mēs runājam tieši par mūsu Eiropas un Kanādas kopīgo darba kārtību, kādā veidā nodrošināt un attīstīt godīgu tirzniecību Nu, Luis jau norādīja, ka biznesa pārstāvi uzskata, ka pārstāv biznesa intereses, viņi pārstāv sabiedrību, bet tā jau tas īsti nav. Un tādēļ es mēģinātu Eiropas parlamentu vēl ļoti rūpīgi iedziļināties un izskatīt tomēr līdzsvarotāku pieeju. Tālāk es jūs arī labprāt arī vēlāk varētu informēt vēl precīzāk, bet tātad, kas skatāmies? Šis um, deklaratīvais paziņojums kas tiek pievienots tekstam. Nedomāju, ka tam visam būtu jāpievērš tik liela uzmanība. Mums jāskatās pašā tekstā, kas ir īsti ierakstīts pašā tekstā. Un vai šī deklaratīvais paziņojums kaut ko atrisina? Un ja neatrisina šīs nepilnības pašā tekstā, tas domāju, mums jāizdara pareizie secinājumi. Tādēļ, jau iet man norādīts uz atsevišķām lietām. Tas jums arī pieejams jūsu dokumentu mapēs kā izdalas materiāls, tad mēs norādām uz iekšām pretrunām tekstām, kas nonāk pretrunā ar Eiropas Savienības rīcību politikām un dalībvalstu politiku, īpaši šīs, kas skata valsts pakalpojumus. Un valsts darbinieku situāciju, tad mēs runāsim, piemēram, par ūdens jautājumu. Eh, parlaments pats ir sagatavojis ļoti precīzi ziņojumu, kur mēs runājam, kā ūdens un kanalizācijas pakalpojumi nebūtu iekļaujami nolīgumā, CETS nolīgumā. Bet tāds nav. Mēs redzam, ka CETS nolīgumā tieši tā ir norādīts, ja ūdens ir tik izmantots komercnolūkos, tad tam piemērošu nolīgumu. Tālāk, kas skars sabiedrību, pirošanu, veselības apdzīvības, veselības aprūpi un vecoļožu aprūpi, īpaši, kas atrodas Dāniju. Uh, Nu, tātad ir bijusi arī ļoti precīzs ziņojums par sociālo aizsardzību, un uh, Dānija norādījusi, ka tieši mm, jāsaglabā kā nacionālā kompetence. Šeit tomēr tas tiek iekļauts, un tas rada uzreiz konflikta situāciju. Bet, nu, par šiem jautājumiem es jums varētu vēlāk arī beigās pastāstīt vēl precīzāk. Bet tagad, ja vēl to skatot pārskatu, kā mēs vispār saprotam? šos valsts pakalpojumus. Ja mēs skatāmies 17. nodaļu un piedāto definīciju, kas izriet arī no valsts palīdzības, valsts atbalsta noteikumiem, tiesībām, tas ir konkrēts ietvars, kādā veidā darbojas šie valsts pakalpojumi, bet no otras puses mēs varam arī skatīt demokrātiskāk un plašāk. Tātad valsts pakalpojumi reizē nozīmē, ka cilvēki paši pieņem lēmumus demokrātiskā veidā, nekas netiek uzspiests. Un lūk, tieši tas jau viss atraucošākais šajā cetas sakarā. Paldies! Paldies jums, Klārkas kundze, un, un uzklausīsim tā Trenčo kundzi, lūdzu. Paldies! Esmu Eiropas veselības aprūpes um, alianses ģenerālsektāre. sektāre Un mēs, tas nozīmē pārstāvam gan ārstus, gan arī farmaceitus, medmāsiņus, medicīnas darbiniekus, organizāciju pārstāvju, kas nodrošina veselības aprūpi arī daudzām atstumtajām grupām. Mums arī turklāt asociācija iekļaus arī konkrēto slimību biedrības un uh, organizācijas, kas no visu laiku cīnās par kvalitatīvu piekļuvi medicīnas pakalpojumu visā Eiropā. Pirmkārt, pateikšu, es neesmu pret brīvu tirzniecību, bet esmu pret konkrētiem um, risinājumiem un esmu par tādiem nosacījumiem, kas ir uh, par labu sabiedrības veselības aprūpē. Un es baidos, ka CETAS nolīgums nenodrošina šādu svarīgu līdzsvaru, pat ar šo jauno pievienoto deklaratīvo paziņojumu. Mēs vēlamies tiešām uzlabot sabiedrības veselības aprūpi, un es nedomāju, ka šajā gadījumā tas tiek nodrošināts. Es varbūt uh, nerunāšu tagad plaši un detalizēti par sabiedrībai nodrošinājumu veselības aprūpas pakalpojumiem, par to runā arī man kolēģi nu pat, bet um, vēlos pievērst jūsu uzmanību sekošām jautājumiem. Investīciju aizsardzība. Cecīlīguma ietvaros tad varētu pieprasīt arī kompensācijas par iznotēm pasākumiem sabiedrības interesēs. Uh, piemēram, arī tas skar sabiedrības aizsardzības aprūpas uh, politiku. Uh, Bet, nu, mēs vēlētos tiešām norādīt, ka te ir nesadarība starp nodrošinātu stabilu valsts tiesību sistēmu, kas nodrošina sabiedrībai arī veselības aprūpi, un a, tādiem iekšējiem risinājumiem. Tādēļ mums ir jānodrošina arī piesaistot, jāvēršas Eiropas Savienības tiesā, lai nodrošina, ka šajā gadījumā starptautiskās tiesības tiek piemērotas korekti. Tālāk, kas mums skar arī patērētā cenas. Iespējams, ka mēs sagaidām, ka varbūt tas netiešā veidā un bija pietekmēs tikai nelielā veidā, bet ir divas svarīgas jautājumas - zāles un medicīnas ierīces. Un kādā veidā arī šeit zāļu apstiprināšana, zāļu aģentūras darbs mainīsies. Nu, to nedrīkstētu iekļaut vispār cetā. Tālāk piekļuve medicīnas um, pakalpojumiem un medicīnas zālēm. Mēs redzam, ka Kanādā īstenībā ir ļoti uh, liela daļa budžeta tiek tērēta tieši medicīnas zālēm, un mēs vaidamies, ka īstenībā viņam pieaugs cenas par 6 līdz 18 procentiem. Un nevis samazinās cenas. Tālāk par veselību runāt. Mēs runājam arī par veselībai kaitīgām, kaitīgiem produktiem. Un piekļuve, kas tāda neierobežot, būtu piekļuve šādiem produktiem, tieši kaitētu veselībai. Tad mēs runājam par ļoti saldu pārtiku, kas satur daudz cukura, vai arī ļoti sāļu pārtiku vai alkoholu, kas negatīvi ietekmēs sabiedrības veselību. Es nesaku, ka kaut kādā veidā jāsaglabā tarifi, bet ir ļoti svarīgi, ka ir jāsaprot, ka tas tomēr visiešākā veidā ietekmēs sabiedrības veselību, jo šis piekļuvis jautājums vistiešākā veidā to ietekmēs. Tāpēc ir jādomā arī par to, kādā veidā varam tomēr arī varam regulēt šādu negatīvu ietekmes uh, novēršanu. Jo sādāk mēs varam mēģināties, ka pieaugs vēža saslimšana, diabēta saslimšana, uh, aptaukošanās un um, cits nevēlamas slimības, kas jau ļoti apgrūti mūsu veselības budžetus. Un nemaz nerāda cilvēku veselību. Vēl, lai mēs nodrošinātu, ka tarifu jautājums tiktu atrisināts mums vēlamā veidā, mums, protams, svarīgi, ka mēs saglabājam valību valstu iespējas, uh, nu, pašām tomēr noteikti zināms risinājums, kas skar gan, piemēram, gan marķējumu, gan alkohola vienību noteikšanu. Uh, Baidos, ka nekas tas vairs nebūs iespējams, šis nolīgums tādā spēkā pašreizē formātā. Tādēļ ja mēs arī vēlamies jautājumu apstrīdēt attiecīgi valsts tiesās un Eiropas saimnības tiesā. Īpaši mums satrauc arī investīciju aizsardzības normas, kas, manuprāt, būtu vēl papildus trieciens sabiedrības veselībai. Mēs arī sā, uzskatām, ka palielināsies gaļas tirzniecībā starp Pakajānu abām krastiem, bet tas nekādā veidā neatrisinās jautājumu par uh, multirezistentajām antibiotiku formām, uh, kas ir arī izplatīts arī lauksaimniecībā un um, lopkopībā, un šobrīd netiek atrisināts. Tādēļ var papildu šī paskaidrošā deklarācija arī nepalīdz, mums ir jānodrošina, ka ar vienu tiek valstī saglabāts iespējas tomēr nodrošināt noteikumu izstrādi savas sabiedrības interešu aizstāvībai. Mēs redzam, ka piedāta risinājumi ir nepietiekami, un turklāt nav pietiekami skaidri noformulēti. Un uh, mēs arī vēlētos, um, lai mēs tagad, uh, jūs atbalstītu mūsu lūgumu vērsties Eiropas Savienības tiesā un pieprasot viņu atzinumu un atrastu iespējamu labāko risinājumu. Paldies! Paldies, kolēģi! Uzklausījāt piecus ekspertus par specifiskiem jautājumiem. Tagad vispirms došu vārdu referentam un tad ānu referentam, ānu referentiem no politiskajām grupām. Katram ir trīs minūtes. Tad, ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu arī pasakiet skaidri, kuram ekspertam tieši arī adresēt savu jautājumu, jo nevarat uzdot jautājumu pilnīgi visiem, tad pasakiet ļoti skaidri, kuru jūs vēlties uzrunāt un kuru vēlties dzirdēt atbildi. Tad arī, protams, aicināsim komisiju izteikties, un man ir prieks, ka Eiropas komisijas ga, um, galvenais sarunu vadītājs arī ir šeit. Tad arī komisija būs gatava jums atbildēt. Es maz ceru. Nu ko, mūsu referents eh, pavrikums. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Eh, šīs ir ļoti svarīgas rīta diskusijas, jo tik tiešām mēs varam iedziļināties detaļās un to darīt publiski, atvērti. Divus gadus jau nolīguma teksts ir pieejams, un te mēs varam ļoti skaidri pateikt, kāda ir mūsu nostāja. Esmu pateicīgs visiem ekspertiem, kas uzstājās ar savām runām, kas arī e, norādīja uz to, ka viņi izcila pārzina vairākus jautājumus, runājot par šo svarīgo nolīgumu. No savas puses vēlos e, minēt e, dažas ļoti svarīgas lietas. Vispirms es tiešām Esmu pārliecināts, un te balstos uz faktiem par to, ka šīs tirsniecības nolīgums salīdzinoši ir daudz labāks par jebkuru iepriekšējo tirsniecības nolīgumu. Otrakārt, uh, Šo tirsniecības nolīgumu mēs varam noslēgt starp, eh, es teiktu, visattīstītāko, visattīstītākiem tirsniecības partneriem - Eiropas Savienību un Kanādu. Mēs esam visattīstītākie pasaulē, mums ir vienotas vērtības. Ja mēs nevaram vienoties uh, savā starpā, tad ar ko citu mēs varam vienoties? Uh, Es arī uh, uzskatu, ka šīs tirsniecības nolīgums ir ļoti svarīgs gan ģeopolitiski, gan ekonomiski. Mēs varam noteikt daudz augstāku standārtu, un tas ir svarīgi jebkuram spēlētājam pasaules līmenī, kā mēs to arī dzirdam no ekspertiem un iesaistītajām pusēm, mēs vēlamies augstākus standārtus savās tirzniecības politikās. CETA ir šī iespēja noslēgt uh, augstu standārtu nolīgumu un piespiest citas valstis, kurām nepatīk augsti standārti, sekot šim piemēram, un šis ir ļoti svarīgs solis. Nākamā lieta. Šis tirzniecības nolīgums, un to mēs arī zinām no The Economist uh, žurnāla analīzes eh, sniedz iespēju parādīt to, ka eh, realitātē ir tirzniecības nolīgumi eh, sniedz uh, priekšrocības un labumu tieši nabadzīgajām uh, sabiedrības daļām un nevis bagātajiem korporācijām un tam līdzīgi. Ja mēs apturētu šīs, šos tirzniecības nolīgumus, pirmie, kas no tā ciestu, būtu mazturīgiem. Ja mēs noslēdzam CETA nolīgumu, tad mēs parādām, ka mēs varam Eiropas Savienība un Kanāda sadarboties, lai attīstītos. Pretējā gadījumā iespējams, ka um, Pretējā gadījumā iespējams um, attīstība notikt pretējā virzienā, regresa virzienā, un tas nav atbilstīgi tam, ko, ko sagaida sabiedrība. Uh, tad arī ir jāatgādina mums visiem un visiem, kuriem interesē ne tikai viedokļi, bet konkrēti fakti. Jāzina, jā, šis nav, protams, ideāls nolīgums, bet mēs arī neesam ideāli cilvēki, mēs neesam ideāls valstis. Būtu tiešām interesanti, kā neideāli cilvēki varētu noslēgt uh, neideālu nolīgumu. Varbūt tas būtu jādara uh, uh, kādā paradīzē vai kur citviet. Es nedomāju, ka šī, šajā tirsniecības nolīgumā būtu jāatrisina visas problēmas, sākot ar aptaukošanos, lieku svāru, līdz uh, asadagāšanai no varas troņa. Lūk, ir jāpieturas pie tirsniecības nolīguma mērķa. Bet uh, durvis ir atvērtas, un tas nozīmē to, ka ja mēs varam uh, tomēr tuvināties uh, perfekcijai un ideālam mums tas ir jādara pēc gada, pēc pieciem, pēc desmit. Sadarbojoties Kanādai ar Eiropas Savienību ir vienmēr šī iespēja uzlaboties. Bet tas nenozīmē to, ka mums nav šai brīdī jānoslīdz neviens nolīgums. Nolīgums nav ideāls, bet tas ir vislabākais un ļoti tuvs perfekcijai. Liels paldies Pābrika kungam! Jā, Ļoti ilgi bija šīs aizdomas, ka Eiropas parlaments nav tiešām paradīze. Nu, diemžēl, jā, tas tā arī nav. Tālāk, sociāldemokrātu vārdā Deivids Mārtiņš, lūdzu, trīs minūtes. Lielas paldies! Nu, jā, tuvojoties izējai, tas vairāk izskatās pēc paradīzes. Mēs uzklausījām dažādus viedokļus no iesaistītajām pusēm, no ekspertiem, bet nu skaidrs, jā, ka ir, ja negluži vienprātība, tad uh, ir tomēr vairākums, kur uzskaita, ka šis nolīgums ir labs gan Kanādai, gan Eiropas Savienībai, arī divi pēdējie eksperti, jo īpaši uh, arī pauda eh, tās eh, bažas, kas ir arī mūsu politiskajā grupā par investīcijām, eh, valsts pakalpojumiem, arotbiedrību tiesībām, strādājuši tie aizsardzības. Protams, tas viss ir jāizskata vēl detalizētāk. Un, um, daudzi no šiem punktiem ir saistoši. Uh, un daudzi nav saistoši. Es gribētu dzirdēt no ekspertiem, kādēļ viņi uzskata, ka daudzi nav saistoši. Viņiem nevajadzētu tādiem būt. Tālāk par to, kā dalība valstis eh, var turpināt savus valsts politikas arī regulējumu jomā, ka regulātoru sadarbība būs brīvprātīga, viņiem nebūs pienākums sadarboties uh, Tas nav obligāti, cik es saprotu, bet arī mēs gribētu dzirdēt arī vēl ekspertu viedokli par valstu pakalpojumiem. Izskatās arī, ka nebūs nekāds pienākums um, privatizēt valsts pakalpojumu, ja valsts vēlas pārņemt eh, kontroli pār valsts pakalpojumu centra nolīgumā, tad valsts to varēs darīt tālāk par investīcijām. Skaidrs ir arī tas, un jūs jau vairāk kārt esat to atkārtojuši, ka investoriem eh, nebūs labvēlīgāki nosacījumi nekā nacionālā līmenī. Un abām pusēm arī ir jāsadarbojas, lai pirms cetas uh, nolīguma īstenošanas tiktu pieņemts tas saucamais uzvedības uh, rīcības kodeks. Arī par uh, strādājušie tiesībām Kanādā arī ir uh, pieņēmusi statautisku um, darba organizācijas konvencija gribētu dzirdēt no viņa ekscelences vēstnieka kunga, cik tālu Kanāda tikusi ar uh, šo un līdzīgu konvenciju ratifikāciju. Par uh, ilgspējot izniecības aspektu, kas mūsuprāt bija vājākais punkts, tam arī būs ietekme uz īstenošanu, un te ir svarīgs solis uz priekšu spērts. grupa vēl izskatīs šo visu, bet es pateicos tiešām kanādiešiem aktīvi iesaistīties sarunās un arī, ka viņi pauž elastību. Zinu, ka sarunu vedēji. Um, strādā, lai noslēgtu savu darbu. Viņi nevēlas atgriezties pie sarunu galda, kad darbs ir pabeigts, bet tiešām ir tas ir ļoti pozitīvi, ka kanādieši arī spēr soli mūsu virzienā. Liels paldies, Eikā ir vārdā lūdzu Kambelkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. No mūsu puses mēs arī apsveicam šo nolīgumu. E, Kanāda ir 12. lielākais tirsniecības partners Eiropas Savienībai. Ambiciozi liberāļi un arī nolīgumā esam tikuši vaļā no 99% tārifu, 90%, 92% arī lauksaimniecības eh, tārifi ir mazinā, atcelti, arī visi noteikumi attiecībā uz valsts iepirkumu ir atrunāti. Nolīgums ir ļoti labs paraugu nolīgums, ja mēs pat tā varētu to nosaukt. Tiešām domāju, ka tas ir pelnījis mūsu atbalstu. Un kopumā jāteic, ka ir svarīgi atzīt arī, ka ar TTIP, kas tagad ir lielās problēmās, Indijas nolīgums arī ir apstājies, Mērkus, Japānu sarunas ir mm, lēnākas. Ja šīs uh, nolīgums izgāzīsies, tad kādā, kādēļ mēs vispār šeit esam, tad nevienam no mums vairs šeit nebūs darba šis nolīgums ir ļoti svarīgs, un tādēļ tiešām tas ir pelnījis mūsu atbalstu nerunā šeit par paradīzi un arī par Brexit. Es domāju, ka Mārtiņa kungs mums te viedokļi atšķīras, bet jāteic, ka CETA varētu būt paraugs turpmākajiem Eiropas Savienības tirsniecības nolīgumiem. Tām ir arī ļoti plašas sekas, ne tikai starp mūsu abiem kontinentiem. Atzīstu, kā teica arī eksperti, ka ir bāžas un vēl neskaidrības dažās jomās, bet kopumā uzskatu, ka nolīgums ir izcils. Paldies! Un tagad Šāks kundze, liberāļu grupas vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī ekspertiem, kas uh, izteicās par nolīgumu. Man ir ļoti liels prieks jūs visus uzklausīt, bet gribu uzsvērt, ka šī nav pirmā reize, kad ar jums tiekamies. Mēs konstanti, regulāri satiekamies un sazinamies ar iesaistītajām pusēm šeit, Inta komitejā. Uh, deputāti nāk lajā rezultātiem. Mēs atspoguļojam uh, pilsoņu gaidas, MVU gaidas, arī NVO gaidas. Un rezultāts ir viens. Mēs varam būt par šo nolīgumu lepni. Uh, Un arī gala rezultātos mēs redzam šeit mūsu lūgumus un tu, e, prasības investīciju aizsardzību, citu starpā izslēdzām valsts pakalpojumu, izceļam ilgspējību. Saraksts ir ļoti garš, bet tiešām šis bija milzīgs darbs. Esam jau gala stadijā, tas arī ir jāizceļ. E, šajā darbā tik iesaistīt ļoti daudz cilvēku Un Trūdo liberālā valdība tik tiešām ir palīdzējusi, uh, lai mazinātu mūsu lielās atšķirības. Tādēļ es domāju, tas arī uh, atbalsts ir tikai palielinājis. Izmaiņu pilnā pasaulē, kur pieaug konkurence ne tikai uh, ekonomikā, bet arī par standartiem un arī, kad runājam par vērtībām, es domāju, ka mēs nevaram aizmirst Mm, cik lieliski ir kanādieši. Tie ir mūsu labākie partneri, ar kuriem sadarboties. Mēs stiprinam starptautisko sadarbību kopā un palielinam un paaugstinām latiņu. Ļoti svarīgi arī uh, vispirms jau koncentrēties mūsu cilvēku dzil, uh, dzīves līmeni, un mēs domājam arī par uh, pasaules iedzīvotāju līmeni, dzīves līmeni. Uh, Un te standarti tikai jāpaukstina. Te mēs atspoguļojam arī eh, savas bažas un vēlmes Eiropas parlamentam. Katram no mums ir jāuzņem sava atbildība. Mums ir jābūt gataviem balsot ātri. Lai eh, visas priekšrocības izjustu pēc iespējas ātrāk mūsu vēlētāji, pilsoņi, lai mūsu attiecības tiktu stiprinātas. Un, protams, ir jāuzklausa arī oponenti. Pilsoniskā sabiedrība šajās diskusijās spēlē ļoti lielu lomu, lielāku nekā līdz šim. Protams, ka ir bāžas un trūkumi, nekad neesmu redzējuši neko perfektu, jo īpaši jau procesā, kur ir tik daudz iesaistīto pušu un kur ir jāvienojas par mm, kompromisiem un jāsasniedz konsens. Tad tie, kuri uzskata, ka nolīgums varētu būt labāks, jāpasaka ļoti skaidri, ka uh, ideāls nolīgums uh, šis nav, bet tas arī uh, padara neskaidru to, kas uh, tagad tiek tagad piedāvāts. Arī oponentiem ir jāsaprot, kādas būs sekas gadījumā, ja šis nolīgums, kurš ir uzmanīgi izstrādāts starp Eiropiešiem un Kanādiešiem, netiek noslēgts. Es domāju, ka tas tiešām apšaubītu mūsu spēju, tas fatāli vienkārši kaitētu mūsu uzticamībai. Uh, Un tad atkal dalība valsts gala beigās cīnīsies viena pret otru, un uh, tās uh, izārdīs vienoto tirgu, tad arī būs grūti palielināt mūsu ekonomisko svaru, un grūti būs iestāties par saviem standartiem un vērtībām globāli, pasaules līmenī, un tas ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ mums būtu jābalso par šo nolīgumu. Paldies, un tagad govē vārdā. Minērs kundze. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju atsaukties uz jūsu komentāriem. Kā, kādas daļas tad stāsies spēkā un Eiropas Savienības tiesa ir uh, gatava arī nākamgad izskatīt šo EK Singapūras līgumu? Un jāsaka, nu ko tad uh, vēl lems padome nākamnedēļ? Un nolīgums pats jāsaka, ka nu, ar cetu daudz kas nav kārtībā. Un jāņem vērā arī e, šī juridi, šis juridiskais paziņojums, ko vēlas komisija pievienot vēl nolīgumam, arī tiesības regulēt, un ir arī risks, ka arbitrāžas sistēmas varētu nedarboties pietiekami labi, un komisija arī pati atzīst, ka mūsu darba ņēmēju tiesības un vidas aizsardzība tiek pakļautas spiedienam. Tie ir nopietni apdraudējumi. Tādēļ esmu patiešām ļoti priecīga, ka komisija to visu ir atpazinusi. Bet ir arī vēl citi riski, jo jāsaka, ka investīciju tiesas sistēma tiks pakļauta ES tiesai. Par to mēs runāsim rītdien. Un arī mūsu viesi teica, ka daudzas jomas tādas kā, piemēram, sociālā drošība, Eh, veselības aprūpe nav šeit pietiekami labi atrunātas. Priekšsēdētāji, lai varētu šīs problēmas atrisināt, ir jāņem vērā patiešām nu, uh, mūsu pilsoņu rūps, un tas jārisina arī ar pietiekam spēcīgiem juridiskiem instrumentiem. Un es gribēju teikt, uh, ka juridiskajai deklarācijai nebūs nekādas nozīmes, ja tā šim nolīgumam netiks pievienota, bet īsnībā tur nekādas normas un prasības netiek izvirzītas. Um, tā ir tāda nu, apstiprinoša, nevis. Uh, Uh, kaut ko noteicoša uh, deklarācija, tā tad tā ir deskriptīva, nevis preskriptīva. Un Stīvens Šepmens, Kanādas tirdzniecības jurists, teica, ka kāds tribunāls, kas atsauksies uz šo deklarāciju, pats sevi diskvalificēs. Līdz ar to es varu konstatēt, komisija ir atzinusi, ka CETA rada lielas problēmas. Priekšsēdētāji, es labprāt gribētu dzirdēt, ko komisija ir plānojusi darīt, lai šīs problēmas atrisinātu. Tātad pirmais jautājums, vai komisija šo tekstu pārveidos par juridiski saistošu, un otrām kārtām, vai komisija pārtrauks sarunas, lai šo tekstu pievienot nolīgumam. Ja nē, tad es pie, piedāvātu šo eh, procedūru apstādināt un komisijai šo jautājumu vajadzētu atrisināt tā kārtīgi, augstasinīgi, un tas, eh, to jūs esat parādā gan mums, gan mūsu demokrātijai. Thanks a lot, un nun für die Grünen, Frau Keller. Thank you. Paldies, Kellers kundze. Zaļo vārdā. Liels paldies arī visiem ekspertiem par interesantajām runām. Es nezinu, vai uh, skaidrs ir arī tirgus piekļūs jautājums, jo pat lauksaimniecības lobijas, un es to tā sauktu, arī vienmēr norādījis uz to, ka jūs teicāt, ka tas ir pat nepieņemami, ka uh, lielajām lielopu un cūgaļai nodrošināta šī um, tirgus piekļuva, varbūt jūs vairs to ne atbalstāt, neatbalstāt šo paziņojumu, bet ļoti daudz lauksaimnieki tomēr tā uzskata. Daudz ir satraukti par šo, e, kāda būs ieteikuma uz nodarbinātību Eiropas Savienībā un arī par piena eksportu. Un tas, ka mēs importēsim vienkārši savā, savas problēmas. Eiropas Savienībā mēs pārprodu, pārražojam e, um, pienu, un tagad mēs eksportēsim šo pašu problēmu uz Kanādu, un es nedomāju, ka tas ir ļoti liederīgi. Par pakalpojumiem arī man ir jautājumi par šo interpretīvo deklarāciju, jo, nu, tas ir droši vien tas galvenais jautājums. Uh, jo dažiem kolēģiem tiešām šis ir izšķirīgs brīdis par to, kā balsot attiecībā uz CETA. Tad, ko jūs lūdzu domājat par veselības aprūpas pakalpojumiem pa un valsts pakalpojumiem? Ir daudz izskanēja bāžas tieši par šīm tēmām. Lasot deklarācijas īsti neredzēju, kā tad arī pieprasījums pēc valsts pakalpojumiem ies eh, roku rokā un saskanēs ar šo tekstu. Uh, Vai jūs varētu sniegt detalizētu paskaidrojumu, kā jūs raugāties uz interpretīvo šo deklarāciju? Varbūt kādam ir arī ideja par to, kā konkrēti un cik lielā mērā interpretīvā deklarācija būs saistoša. Pār sadarbību ar Kanādu. Protams, esam par to. Taču jautājums, vai tādēļ mums būtu jāma, jāpalielina veselības aprūpes izmaksas. Uh, Eiropas Savienībā un Kanādā, un iespējams, ka varbūt tā nav labākā ideja. Izcelsmes eh, norādes eh, nav eh, aizsargātas, ir saraksts, bet tas tiek izstrādāts visai patvaļīgi. Tad arī ļoti tiešām bija labs uh, dialogs un debatas, bet tad. Uh, jā, viens no mūsu kolēģiem gan netika ielaists Kanādā, kad viņš gribēja tur doties un debatēt par CETA, un šeit ir Kanādas vēstnieks. Es gribētu uzdot jautājumu, kādēļ tas notika, tas nav pieņemami, un tiešām tas. Uh, diezgan satraucoši par to, ka viens no mūsu deputātiem nevar, nevarēja ierast, doties uz Kanādu, lai piedalīties sarunās tālāk par vīzu liberalizāciju. Uh, arī Lībē komiteja par šo debatē, tā kā ir arī zālē vēstnieks, gribētu dzirdēt arī viņa viedokli par vīzes liberā, liberalizāciju. FDD vārdā. Digi kundze, paldies, priekšsēdētāji. Es arī pateicos uh, ekspertiem par ļoti liederīgiem uh, viedokļiem. Tas viss nāk laicīgi. Uh, jo skaidrs, ka nav īsta kontrapozīcija starp Kanādu un Eiropas Savienību. Tas, kas, manuprāt, ir novērojams šeit, ir tās, ka ir pretrunas starp dažādajiem ekonomiskajiem modeļiem starp Eiropas Savienību un Kanādu. Un tas uh, nozīmē, ka aizvien vairāk mēs ejam uh, brīvās tirzniecības uh, virzienā un maksājam ar, par to ar sociālo uh, mūsu modeli, vērtībām, ekonomiku. Visi uzņēmumi varbūt ir jāpauduši savu pozitīvo viedokli par nolīgumu, bet, bet sabiedrība un pilsoniskās organizācijas ir daudz kritiskākas. Tagad es nerunāšu arī par to, cik liederīgs vai eh, liederīgi vai nav šī brīvā tirzniecības apmaiņa. Jūs sakāt, ka no tā gūs labumu nabadzīgie, bet nu neviens dat, neviens uh, skaitlis to neapliecina. Visas iepriekšējie tirsniecības nolīgumi, piemēram, nafta, nodarījuši tieši kaitējumu tieši mazākajiem un uh, masturīgākajiem. Lūk, par uh, konkrētiem uh, faktiem, uh, CETA, kādu ekonomisko izaugsmi tā nodrošinās vai vēlas nodrošināt ieteikumi, piemēram, uz Eiropas tirgu 0,08% pēc, gad, pēc septiņiem gadiem būs izaugsme, 0,01% uh, izaugsmes katru gadu. Tā ļoti, tie ļoti mazi skaitļi. Uh, Tādēļ arī jautājums šeit klātesošiem uzņēmumiem, tad uh, kādu izaugsmes prognozi jūs varat sniegt uh, saviem uh, uzņēmumiem, ko pārstāvat? Mm, nu, tie mm, nav mani skaitļi, bet komisija pati ir sniegusi šos aprēķinus. Lūk, um, komisija ir sniegušos faktus neatkarīgajos pētījumos, neatkarīgos pētījumos šīs prognozes ir vēl skumjākas. Tad, nu, lūk, uzņēmumu pārstāvjiem gribētu arī to uh, jautāt, kādas ir jūsu izaugsmas prognozes. Protams, ka uh, labumu gūs tie uzņēmumi, kas jau stabili strādā Kanādas tirgū jo tas tikai vēl stimulēs viņu tirdzniecību, bet kāda būs ietekme un sekas uz uzņēmumiem, kuri nav klātesoši Kanādas uh, tirgū. Tad viens jautājums komisijai par šo ratchet klauzulu. Te īsti nav skaidrs, vai daži kolēģi, kas saka, šī klauzula būs, citi saka, nē. Uh, Un tas arī attiecas uz uh, pakalpojumiem, kas mums noteikti ir jāprecizē. Paldies! The... Paldies! ENF grupas vārdā Ferānkungs. Monsieur le Président, chers collègues. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, šīs ir pēdējās iespējas nolīgums. Ja nolīgums netiks pieņemts, tad visa Eiropas Savienības tirsniecības politika vienkārši izgāzīsies. Un to jau referents arī pateica, ka izaicinājums ir liels, jā, nolīgums nav perfekts, bet kādēļ tad parakstam šo nolīgumu, ja tas nav perfekts? Nu, ar mums varat nerēķināties, mēs to neparakstīsim. Priekšsēdētāji. Visi ir mobilizēti, lai šis nolīgums tiek apstiprināts, taču vēl mērķis netiek sasniegts. Un šodien mēs esam ar cetu tajā pat situācijā, kur ir, esam ar tītipu um, ar tautām vienošanās šeit nebūs. Esat uzaicinājuši šeit tikai ekspertus, kas uh, ir par šo nolīgumu. Protams, ka šis nolīgums tiks īstenots vēl pirms Nacionālajie parlamenti par to izteiksies. Līdz ar to šeit nav demokrātijas, šeit nav nekā jauna. Tas vēl vairāk tikai satrauks tautas, kuriem nav nepieciešami uh, Uh, šādi likumi, kur viņi vairāk sagaida ekonomisko attīstību. Šis ir dramatisks nolīgums uh, franču lopkopiem. Par 40% Francijā ir lielāks ražošanas, izma lielāks ražošanas izmaksas nekā Kanādā, 50 tūkstoši Francijā un 200 tūkstoši darba vietas tiks iznīcinātas Eiropas Savienībā. Uh, Šis nav mūsu suverēnais modelis. Brīvo tirzniecību. Nu, man ir šeit uh, citi skaitļi attiecībā uz nolīgumu. Man ir jautājums uh, Kopako Žeka uh, pārstāvim par lauksaimniecības nākotni. Jūsuprāt, vai nebūs negatīva ietekme uz izaugsmi Kanādā un Eiropas Savienībā, vai nesamazināsies vidējais ienākums un vai netiks uh, iznīcināts darba vietas? Vai šodien Eiropas lauksaimniecībai tiešām ir nepieciešams šis nolīgums laikā, kad mūsu lauksaimnieki dzīvo dziļā krīzē? Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Vēl ir četri runātāji pieteikušies, pieci, un tad viss. Seši, septiņi. Kolēģi. Bet man tad vajadzēs, nu, katram ierobežot runāšanas laiku. Nevarēsiet runāt ilgāk par minūti. Imanēls. Alesija, uh, Mr. Obamaja. Ok. Labi. Astoņi runātāji, katram viena minūte. Marija Arena. Paldies, ļoti īsi. Gribu uzdot jautājumu Kopa Kožeka pārstāvim. Tātad, eh, ko tas nozīmēs lauksaimniekiem un mazajiem uh, lauksaimniekiem? Rumāņi, francūži, vācieši saka, ka viņi šeit nav pārstāvēti. Tātad, ko jūs varētu pastāstīt viņiem? Un otrs jautājums attiec uz arhitektiem. Jāsaka, ka tā ir ļoti nozīmīga profesija, vairāk par pieciem miljoniem arhitektu Eiropas Savienībā. Un ir tādi uzņēmumi, nu, arhitektu biroji, kur strādā tikai viens vai, nu, ļoti maz arhitektu skaits, tie ir eh, neatkarīgi mazi uzņēmumi, cik daudzus arhitektus eh, skar eh, šie eksporta ierobežojumi vai skars, ja nolīgums tiks pieņemts, cik ja tas attieksies, piemēram, uz desmit birojiem Eiropā, ko tas nozīmēs. Un tālāk, ja mēs runājam par geogrāfiskās izcelsmes norādēm, Jāsaka, ka tur ir septiņu uh, uh, lapušu gara deklarācija, un uh, pats nolīgums ir ļoti garš un bies, un ja ir kaut kādi pārpratumi un šie negatīvie sāraksti, ko tas nozīmēs, jāsaka, ka ir investīcijas uh, uh vai investīcijas, tātad uz investīcijām attieksies tie paši likumi, kas uz uh, Eiropas investīcijām vai ne, un kā nodrošināt šo so saskaņotību. Paldies, un tagad. Grazie, prezidente. Eh, eh, ma io credo. Paldies. Te ir jāsaka divas lietas. Šis nav labākais nolīgums, bet tas ir ļoti labs nolīgums. Jo tas sniedz iespēju Eiropas tirzniecībai politikai jaunas perspektīvas. Atbalstot tieši mazākos un vidē lielos 99% muitas tarifi ir atceltas, atcelti. Arī geogrāfiskie izcelsmes rādītāji tiek aizsargāti Te tiešām ir jārunā par uh, MVU, kas ir izcili um, iekšējā tirgu mazie tieši ļoti labi darbojas iekšējā tirgu un vidēju uzņēmumi meklē uh, arī tirgus starptautiski, un tas būs iespējams ar šo labo nolīgumu ar Kanādu. Politiski uzskatu, vai nu mums ir jāatbalsta šis nolīgums, arī ņemot vērā uh, komisija, uh, šīs komitejas loma, vai arī pretējā gadījumā nevienu citu nolīgumu mēs vispār nevarēsim vairs apstiprināt jo šāda veida um, situācijā vienkārši mēs vairs nevarēsim izpildīt savu uzdevumu un lomu. Paldies. Rodrīgijas kundze. Gracias, prezidente, y gracias a todos. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem kolēģiem, kas jau izteicās. Man ir divi jautājumi komisijai. Kādēļ stratēģiski svarīgi sektori? piemēram, enerģētika, kalnu, raktuves, kādēļ tas viss šeit nav iekļauts. Un tie ir arī ļoti nu, tādi svarīgi sektori ar ietekmi uz vidi. Un ja mēs runājam par geogrāfiskās izcelsmes norādēm, nu, manā valstī ir pār par 100 GIN un tikai 27 ir iekļauts tekstā. Nu, kādēļ tā? Un šeit varbūt nu, tad arī konkursu procedūras, valsts iepirkums, tas viss arī būs atvērts Kanādas uzņēmumiem. Bet jāsaka, ka uzņēmumiem tas varētu būt interesanti, bet individiem nepārāk. Paldies! Nākamā runātāja Kirtona Dārlingas kundze, es gribēju teikt, ka Tātad ekspertu un juridisko ekspertu atzinums un paustās bāžas šeit uh, apzīmēt par mītiem un fantāzijām ir ļoti, nu, neglīti un tas nav cieņpilni. Es gribēju pavaicāt par interpretatīvo deklarāciju. Uh, ja mēs runājam par starptautisko investoru tiesību aizsardzību, vai tas nenozīmētu, ka mēs investīciju nodaļu uh, sašaurinām līdz uh, tikai tādai tīri nacionālai pieejai? Un es gribēju dzirdēt no Business Europe pārstāvja, kādēļ šādas tiesības ir jāatrunā, bet vai patiešām varētu nu, godīgi pateikt, ka uh, arī ārvalstu investori baudīs tādu pašu attieksmi kā vietējie, un varbūt to pašā nolīguma tekstā vajadzēja iekļaut nevis šajā interpretējošajā deklarācijā. Un tagad Obermajer kungs lūdzu. Divi jautājumi. Personen kungs. Un, um, protams, ir jāievēro arī patērētāju organizāciju teiktais, un jāsaka, ka uh, Kanādā tiek eh, izmantots ļoti daudz GMO, kas Eiropā ir joprojām aizliegts, vai jūs pat tiešām varētu garantēt, ka tādā veidā uz mūsu šķīviem nenonāks eh, nekāda GMO? Un jāsaka, ka ņemot vērā CETA ir eh, domāts arī par standārtu harmonizāciju, par uh, līdzīgiem aizsardzības standartiem Kanādā un ES, bet ja mēs runājam par patērētāju aizsardzību, šķiet, ka Eiropā tomēr ir cita pieeja, mums te ir šis piesardzības princips, bet uh, Amerikas uh, izvēlētais ceļš varbūt, varētu būt vienkāršāks, īsāki pieļaušanas un certifikācijas uh, uh, ceļi, un mums jādomā par šiem principiem, varbūt, ka tas ir jārisina kaut kādā juridiskā veidā, un kurš no principiem tad šeit galu galā varētu prevalēt, un visu beidzot jautājums referentam. Uh, Jūs teicāt, ka arī nabadzīgie pilsoņi varētu būt ieguvēji pateicoties šim nolīgumam. Kā jūs to varētu argumentēt? Punktuālajā. Paldies. Ļoti konkrēts jautājums Lēnas kundzei. Kāda ir zinātniskā bāze? Uh, pamats, uz kā balstoties arī skaidrojot par savu satraukumu par to, ka zāles varētu palielināt, zāļu cenas varā, varētu palielināties. Kā varat pierādīt uh, to, ka tas tiešām varētu notikt? Un uh, uz kā pamata var arī apgalvot, ka varētu palielināties patoloģijas skaits šī nolīguma noslēgšanas rezultātā? Da. Dankeschön. Um... Lūdzu, nākamā runātāja. Uh... Eh, Grasvanders kundze, jā, šis ir ļoti aptverošs, apjomīgs nolīgums. Mēs esam uh, pieredzējuši, ka ir arī vairāk pētījumi un uh, tiek runāts par paaugstinātu risku. Jāsaka, ka mēs ne jau visu nolīgumu kopumā apšaubām. Ir uh, jākritizē konkrētas lietas un nevajadzētu šo kritiku uzskatīt par mazsvarīgu. Uh, Mums ir arī tad jāizpēta uzmanīgāk šie uh, kritizējumie aspekti, un ja ir šī papildus deklarācija, kas īsti neatbilst mūsu priekšstatiem, kādēļ, piemēram, ņemot vērā šo piesardzības principu, nevarētu to arī pieminēt, jo tas mums ir patiešām svarīgi. Mēs gribam šos standārtus paturēt pietiekam augsti, un uh, sankciju mehānismi. Uh, Domāju, ka to vajadzētu formulēt daudz presī, precīzāk, jo tieši sankciju mehānismi ir izšķirīgi svarīgi, lai uzlabotu standartus, lai šo latiņu paceltu vēl augstāk. Vai patiešām, ja mēs zinām, eh, ka tas varētu būt izdevīgs nolīgums, nebūtu labāk padomāt par jaunu eh, sarunu mandātu un pateikt, ka mēs jau īstenībā esam komisiju informējuši par mūsu rūpēm. Paldies, Imanuils! Merci, uh, monsieur le président. Je, je suis désolé de prendre euh, une... Paldies. Kēlers kundze tomēr minēja ko dramatisku, ja Jose Bovē tik e, viņu neielaida Kanādā un viņu izraidīja tādēļ, ka viņš vēlējās runāt, tādēļ, ka viņš runāja par cetu vēstnieku, tiešām jums ir jāpliecina, kādēļ tas tā notika, tas ļoti satraucoši. Uh, Es neatkārtošos un atgriezīšos pie tā, kas jau izskanēja. Ļoti maz ir to, kas saka, ka ekonomiskās sekas būs ļoti pozitīvas. Te pētījumi runā ļoti dažādu valodu. Par Kožeka lauksaimnieku pārstāvjiem, par Brexitu. Mēs jau vedām sarunas par cūgaļas lielopu kvotām ar apvienoto karalisti. Tagad apvienotā karalisti izstāsies. Uh, Nu, kā tas viss pārdalīsies, kāda būs ietekme uz Eiropas lauksaimniecību, īpaši šajos abos sektoros. Un tālāk ir jautājums arī par valsts pakalpojumiem ir šī interpretīvā deklarācija. Jā, tas var būt papildus arguments, lai visi šaubīgie kolēģi nonāk pie secinājuma, ka tas tomēr viss ir brīnišķīgi. Tomēr, jā, tur ir kāda problēma, pat tas ir juridiski saistoši. Bet ko darīt, kad ir uh, pretrunas starp deklarāciju un uh, nolīgumu? Kurš teksts būs svarīgākais un kurš tad arī to lems? Tie ļoti svarīgi jautājumi. Paldies! Tagad došu vārdu mūsu ekspertiem, katram pa divām minūtēm tad komisijai un tad vēstniekam Kostēlo kungam un visu beidzot mūsu referentam. Pēsonena kungs lūdzu divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, jā, centīšos runāt lakoniski. Ja mēs runājam par lauksaimniekiem un piekļuvi tirgiem, es teicu, ka mēs saredzam uh, Eh, potenciālu risku attiecībā uz lielopu un cūgaļu, bet ja mēs runājam par pakotni kopumā, nu tā mums pārāk lielas galvas sāpes nesagādā, ja varēs abus šos sektors sakārtot pietiekami labi. Un tāpat mūs arī ļoti interesē labāka tarifu uh, pārvaldība, lai varētu aizstāvēt abu pušu intereses arī piensaimniecības nozarē. Ir atšķirības, neaizmirsīsim to, un jāsaka, ka Eiropas Savienība tagad nesāks celt uh, mūrus, ja mēs runājam par piensaimniecības tirgu. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir realitāte uh, arī pēc Krievijas embargo. Uh, Un Eiropa bija arī ļoti aktīva uh, visās šajās Krīmas, Ukrainas, Krievijas diskusijās. Jā, nu piensaimnieki tagad uh, dzīvo ar tā sekām. Mēs ceram, ka jūs un Eiropas parlaments strādās pie uh, tirgus piekļuves, lai mūsu piensaimnieki varētu savu produkciju tirgot Kanādā. Es, protams, esmu Soms, es visu uh, arī redzu no šīs perspektīvas, Kanāda jau neseks visus tos uh, zaudējumus, ko mēs ciešām Krievijas embargo dēļ, bet, nu, varbūt tas varētu atjaunot vismaz kaut kādu līdzsvaru tirgu. Tādēļ mums komisijas darbu um, alternatīvu tirgu meklējumiem mūsu augstas kvalitātes produktiem vajadzētu atbalstīt. Ja runājam par MVU. Runājot par tarifu, eksporta tarifu kvotām un importa tarifu kvotām, cik daudz esmu dzirdējis no komisijas, tiek runāts par MVU iesaisti šajā administrēšanā un tirzniecībā. Mēs arī atbilstām uh, komisiju šajos centienos un vēlamies, lai tā uh, to patiešām iekļautu nolīgumā. Ja runājam par ģēmo, uzsvēršu. Uh, ka nolīgumā nav nekādu atkāpju uz uh, eh, attiecībā uz pašreizējo likumdošanu ne no Kanādas, ne no uh, eh, ES puses. Tas, domāju, neietekmēs ģēmo tirzniecību. Un par Brexit runājot un uh, importa eksporta kvotas pieminot, man šķiet, ka komisijai tagad ir darba pilnas rokas, tā domā, ko darīt, bet, nu, lūdzu, aizbildiniet mani, ja esmu kaut ko pārpratis, bet es saprotu, ka komisija ir atbildīga par visām tarifu kvotām, gan importa, gan eksporta. Līdz ar to varam lēst, ka tā nevēlēsies atvērt šo Pandoras lādi, e, ņemot vērā kaut kāds atsevišķas produktu kategorijas. Paldies, Ekuts Santos kundze. Paldies. izskanēja jautājums, vai šis nolīgums ir gana labs un vai uh, patiešām uzņēmumi varēs baudīt papildu vērtību. Jāsaka, ka mēs te runājam par daudziem sektoriem, kur ir pārstāvēt MVU, un vairumam no viņiem nav piekļuvis eh, Kanādas tirgumu. Ja jūs e, maksājat 18% e, nodevu, tad ir ļoti grūti konkurēt ar ASV vai Kanādas tirgiem. Līdz ar to šeit slēpjas milzīgs potenciāls. Jūs teikt, ka tas nav milzīgs tirgus, bet ja jūs uh, iepazītos ar citiem nolīgumiem, par kuriem vedam sarunas, daudzi nav ideāli mūsu acīs, bet mums ir jāpiedāvā jaunas iespējas mūsu uzņēmumiem. Es domāju, šis nolīgums ir tāds veiksmīgs precedents Tas gan neatrisinās varbūt visas uh, tirgus piekļuvas problēmas, bet uh, uzlabos ievērojumā veidā mūsu MVU dzīvi daudzās ES valstīs. Tālāk par investīcijām un to aizsardzību. Jūs noteikti esat iepazinušies ar opozīcijas viedokli. Mēs neesam pārāk aktīvi aizstāvējuši šo strīdu šķiršanas mehānismu, un interpretējošā deklarācijā ir teikts, ka šo mehānismu varēs izmantot ļoti, ļoti ierobežoti, bet mehānisms ir nepieciešams viena vienkārša iemesla dēļ, ņemot vērā arī saistības, ko uzliek nolīgums. Mums nu diena ir bāžas, vai nacionālās tiesības varēs uh, to pietiekami labi risināt, tādēļ tas ir noteikts nolīgumā. Uh, kad es runāju par kādas saistībām attiekties pret Eiropas uzņēmumiem līdzvērtīgi kā pret Kanādas, tas viss ir atrunāts nolīgumā. Un Kanādas tiesas vai tās varēs šo regulējumu piemērot, tādēļ mums ir jāpadomā par šo mehānismu, lai gan varbūt ne visiem tas šķiet tas pats veiksmīgākais. Paldies! Pričārda kungs lūdzu. Paldies! Runājot par tiem arhitektiem, eh, kas varētu eksportēt savus pakalpojumus uz Kanādu, mēs nevaram tagad jums nekādus konkrētus skaitus piedāvāt un veikt kaut kādas zinātniskas aplēses. Mēs Eh, esam redzējuši, ka, piemēram, no Francijas 8. Eh, gadā devās pietiekam daudz uh, speciālistu uz Kvebeku. Tie bija 175 biroji, kas tika atvērti Kvebekā. Un runājot par profesionālo mobilitāti tādā uh, lielākā leņķī. Mēs redzam, ka kopš recesijas šī mobilitāte ir samazinājusies, jo nav jau arī citur uh, liels lērums darba vietu. Bet ārpus ES šī mobilitāte tieši pretēji ir pieaugusi. Un Un jāsaka, ka tas, protams, ja būtu lielāka šī mobilitāte, nāk par labu arī uh, valsts tauta, tautsaimniecībai. Paldies, Tiet Klārks kundze. Paldies! Mēs jau nedomājam, ka CETA būs kaut kāds brīnuma līdzeklis un ka tas atrisinās pilnīgi visu. Mēs vēlamies, lai tirzniecība ir regulēta, mēs zinām, ar ko vēlamies tirgoties, ar ko nē. Un jūs teicāt, priekšsēdētāji, ka nesen jūs runājāt arī par konfliktos iegūtajiem minerāliem un eh, bija runāts arī par. Uh, piemēram, precēm, ko var izmantot spīdzināšanai. Jā, mēs nevēlamies tirgoties pilnīgi ar visu, bet. Uh, Ir jāņem vērā arī šis pozitīvais pakalpojumu un preču sāraksts arī saskaņā ar PTO un strīdu šķiršanas mehānismus. Mēs vēlamies tādu globālu precedentu radīt, bet citi saka, ka viņi vēlas atteikties no šī strīdu šķiršanas mehānisma. Ja mēs runājam par noteikumiem un tirzniecības veidiem, uh, Šķiet, ka komitejai šeit nav nekādu, nu, nekādas pātrinātās procedūras iespējas. Ir jāsaprot, ir jāizvērtē ieguvumi un riski un jāsaprot, nu, kāds ir sausais atlikums. Ja mēs runājam par va publiskiem valsts pakalpojumiem un veselības aprūpi, bija pietiekami interesantas diskusijas nesen par taupības programmu ietekmi uz veselības aprūpi. Mums ir nepieciešams valstu investīcijas, lai šie pakalpojumi būtu pietiekami ilgtspējīgi un uh, Mans kaimiņš teica, ka 40% no arhitektiem strādā, nu, ņemot vērā valsts kontraktus, noteikumi ir pietiekami izdevīgi, bet mums ir jāizlasa arī uh, valsts pasūtījuma nodaļa. Tas, tā īstenībā ir um, atkāpšanās no ES sociālajiem un vidas standartiem. Un beigās pateikšu sekojošo. Uh, Pirmām kārtām, vai CETA ir kaut kādas problēmas vai nē, nu, ja jums šķiet, ka tur viss ir ideāli, tad deklarācijai nav nekādas nozīmes. Ja jums šķiet, ka tur ir problēmas, tad ir jāsaprot, vai deklarācija palīdz, eh, nu, kaut kādā veidā tās nosaukt vārdā vai nē. Un ir ļoti grūti arī apzināt, kā deklarācija var um, mēģināt uzlabot tās teksta daļas, kas nav pietiekami labas nolīgumā. Un tātad tas, kas ir pateikts, ir jāsasvaro, jālīdzsvaro ar to, kas nav pateikts. Un neviens nav teicis, ka CETA liek uh, kaut ko privatizēt. Būtu varbūt labāk teikt, ka CETA, nu, neietekmē nelabvēlīgi regulējumu. Paldies! Un tagad Venčo kundze. Paldies! Es gribētu atbalstīt to, ko teica deputāti, runājot par uh, šīs interpretatīvās uh, deklarācijas juridisko spēku un uh, ko tad tas nozīmēs, ja šeit būs kaut kādi pārkāpumi vai juridiskas neskaidrības. Mums patiešām ir jāatzīst, ka šī ir arī pilsoniskās sabiedrības uh, Eh, iesaiste tādā bezprecedenta apmērā. Mēs uzskatām, ka pateicoties, eh, ka šī deklarācija nu īsti pat neizkliedē baužas bažas un šaubas, un daudzas no tām um, šaubām, kas tika paust līdz šim tekstā, nav pietiekami labi izgaisināts. Ja mēs runājam par investīciju aizsardzības mehānismu, CETA ir tādi fragmenti, kas atļauj izmantot konkrētas normas, izvairoties no nekorektas cetas interpretācijas tiesās. Un Tas jau ļauj patiešām eh, jau iepriekš prognozēt, ka varētu šādas, šādas eh, nepareizas interpretācijas risks pastāvēt, un tas liek eh, uzdot jautājums par nolīgumu kopumā. Līdz ar to mēs vēlētos, kā tas, vēlētos zināt, kā tas viss izskatītos praksē. Un, ja runājam par juridiskas dabas problēmām, par ES eh, tirzniecības nolīgumiem un investīciju aizsardzību, un eh, Vācijas tiesneša asociācija lūdza arī ES eh, tiesas konsultācijas par to. Uh, Mums vajadzētu varbūt to visu noskaidrot un atrunāt jau tagad, lai pēc tam, kad nolīgums jau ir parakstīts, izvairītos no gariem gadiem dažādu piņķerīgu tiesvedības procedūru. Mums jārunā arī par eh, to, ka nedrīkst eh, pieļaut neveselīgu produktu ienākšanu mūsu tirgu. Jādomā arī par to, kā uh, tas ietekmēs farmācijas nozari un. Uh, Ir jāveic arī ietekmes izvērtējums, lai dalību valstīm būtu pietiekami daudz laika tam atvēlēts, ņemot vērā iespējamo risku un zaudējumu uh, aplēses. Okay, and now, Mauro, it's your turn. Lūdzu, tas jums vārds. Eiropas komisija. Priekšsēdētājs atvainojas, ka es neatbildēšu uz visiem jautājumiem, sādāk tas nu, būs ļoti ilgi. Bet divas lietas. Pirmkārt, Mēs dzirdējām nopietnas bažas, ko esam jau dzirdējuši visu laiku. Mēs to visu esam ļoti nopietni uzklausījuši jau visu šo laiku. Un tādēļ arī visus šos gadus esam veltījuši arī skaidrojumu laiku. Bet mēs nevaram kādā ziņā šobrīd kaut kādā apgāst visu Eiropas komisijas uh, procedūru. Eiropas komisija risina šīs sarunas, mēs ņemam vērā visu šīs bažas, jo tas nav nekas jauns. Uh, Tas mēs ņēmām vērā, un tās arī tika aizsargāts līguma izstrādes laikā. Un tagad īstenībā padomis kārta arī pieņem šo nolīgumu ar jūsu piekrišanu. Un tas ir jūsu lēmums, vai jūs atzīstat to vai neatzīstat par labu. Mēs esam risinājuši sarunas, mēs jums piedāvājam šo versiju, un tā tad jums jālēm, vai tas ir pietiekami labs Eiropai un arī Kanādai, bet tas ir viņa lēmums savukārt. Nu, par Tad, kādēļ es to saku? Tāpēc, ka šī paskaidrošā daļa, ja, šī deklaratīvā sadaļa, tas nav nekāds īsti tāds eh, grozījums, tas nekādā veidā nemaina pašnolīgumu, tas tikai mēģina kaut ko pateikt un paskaidrot vienkāršā valodā. Un, attiecīgi, tad citās eh, tulkotājās Eiropas Savienības valodās, ko mēs esam ierakstījuši juridiski korektā veidā nolīgumā. Bet rēģēšu uz vieno no bažām. No Tātad par valsts pakalpojumiem, par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kurus uh, mēs norādām, ka nekādā ziņā tie netiek pavērsti tā privatizācijai. Nekādā ziņā. Jūs varat, protams, arī pārlasīt šīs trīs lapas ar juridiskajām atsaucēm, kas pierāda, ka nekādā veidā nav runāts par sabiedrisko pakalpojumu privatizāciju. Bet, ja kādam ir bāžas, es to skaidri pasaku vēlreiz. Nav runa par sabiedrisko pakalpojumu privatizāciju. Turklāt, ja pašvaldības vēlas, arī tad viņas var atgūt arī mm, privatizētos uh, pakalpojumus, piemēram, ja transporta pakalpojumu privātais pakal, nodrošinātais nav, uh, apvienās, viņš var pārņemt atkal kā pašvaldības, jeb sabiedrisko pakalpojumu. Tādēļ mēs arī šajā skaidrošā daļā skaidri pasakām, ka pašvaldības iestāde mm, var pārņemt privātos pakalpojumus kā sabiedrisko pakalpojumu, ja viņi to uzskata par nepieciešamu šādu mm, soli veikt. Tālāk par deklarāciju. Es varu norādīt tikai par to, ka Vīnes konvencijas, kad norāda, ka tam ir tieskais spēks, Mēs esam apvienojuši spēks gan juridiskais dienests, gan padomus juridiskais dienests, gan Kanādas juridiskais dienests, un tas ir diezgan bezprecedenta gadījums. Un tādēļ Kanādas arī juridiskais dienas ir atzinis, ka tā piedāvātais jautājums par šīm tiesām, tiesu lēmumiem būs saistoši. Bet um, nu, tātad nebūs nekādas papildus iespējas, bet jāievēros konkrētā interpretācija. Labi, šīs attēls nav galīgi izlemts. Gala versija būs pieejams pāris dienu laikā. Ja mēs mm, panāksim to, ka padome arī pieņem lēmumu nākošnedēļ. Un vēl pāris komentāru par varbūt dažādiem pārpratumiem. Tādēļ es minēju sabiedriskos pakalpojumus, ūdens un veselība kā sabiedriskie pakalpojumi. Piedošana. Īstenībā tas ir dalībās lēmums, kas tādēļ kādreiz jau ir privatizējuši šāds pakalpojums, tas ir viņu lēmums. Labi, viņi var, protams, arī mainīt savas domas, bet šobrīd tas tā ir, ka Eiropā ir pašvaldību pakalpojumi un sabiedriskie pakalpojumi konkurē arī privātiem pakalpojumiem. Uh, Ja dalībvalsts paši tagad vēlētos mainīt un atkal pārpirkt no privātā pakalpojums sniedzēju uz pašvaldību pleciem, viņi, protams, to drīkst darīt. Nekādi ierobežojumi šeit nav paredzēti. Tālāk, regulatīvās tiesības. Te ļoti precīzi viss nosaukts. Un uh, arī mēs pasakam skaidri. Mēs neatsakāmies no savām tiesībām noteikti regula noteikums. Bet vai kāds ir pārsteigts, ka jebkura veidā uh, valsts iejaukšanās ir nu, skaidri noteiktas mm, valsts konstitūcijās? Likumdevēja jau darbojas, protams, arī un regulātori darbojas uh, noteiktajos likumietvaros. Un cits, protams, nosaka, ka arī viņi ievēro šo ietvaru, kas jau ir noteikts dalībvalstīm un Eiropas Savienībai kopumā. Par konkrētiem vēl dažiem jautājumiem. Par ģenētiski modificētiem organismiem piedošanu. Nekas, kas Eiropā līdz šim nav ģenētiski modificēta organismu, nav pieļauts un nav saņēmuši licenci, nekādā veidā netiek arī tālāk ievesti Eiropas Savienībā. Šeit ir ļoti svarīgs piesardzības princips, kas arī skaidri rakstīts Eiropas Savienības darbības līgumā, un Eiropas saimnības komisija nebūs pirmā, kas pārkāps pat Eiropas tiesības. Un kādā to ir atzinusi, un pirms vispār mēs uzsākām jau šīs sarunas, mēs skaidri pateicām, ka šīs sadaļas mēs neskaram, kur mēs runājam par piesardzības principu, to mēs neaizskaram. Tas tiek saglabāts un nekādā veidā netiks pārkāpts. Kas tas attiecas gan uz um, ģenetiski modificētiem organismiem, gan arī uz hormonu barotu lielo pagaļu. Jebkurā gadījumā, tātad, ko mēs piedāvājam? Šajā nolīgumā komisija nekad nav noraidījusi kādu dalībvalsts lūgumu. Bieži vien mums ir bijuši papildus lūgumi, uh, izsvītrot atsevišķus produktus no sarakstā un savukārt citi lūdz iekļaut produktus sarakstā. Tā ka tā nav komisijas patvaļa, tas ir dalībvalstu lūgumi. Dalībvalstīm katram ir savā, savas prioritātes, un uh, viņi attiecīgi ņem vērā tos, kas reāli tiek pārdots un kāda tiesniecība notiek. Tātad tas ir ļoti precīzi atbilstam ar to, kas jau šodien ir ir apritē un tirzniecībā, un kas arī nākotnē varētu būt mūsu tirzniecības saturs. Citi ir signalizējuši, ka vairs iekļaut jaunas produktu sarakstā. Bet sākot sarunas, Kanāda bija kategoriski pret geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tagad mēs esam spējuši pārliecināt Kanādu par šādu sistēmas liederību, eh, sivgeneris sistēmu, kas īstenībā lielā mērā atbilst Eiropas sistēmai. Lūk, mums bija konkrēta saruna, saruna iznākums. Es nesaku, ka uh, Kanāda pilnībā pārņems Eiropas sistēmu, bet tagad īstenībā daudzi kanādieši ir sapratuši, cik īstenībā ir izcila šāda Eiropas sistēma. Un ir gatavi to arī pieņemt. Tālāk, kur mēs skatāmies uz makroekonomikas um, rādītājiem. Kanāda, protams, ir punduris, tas ir salīdzinājumā ar. Uh, Eiropas Savienības um, rādītājiem. Bet, ja kurā gadījumā te mēs runājam par miljardiem papildus tirdzniecības apjomiem, par jaunām darba vietām un tam līdzīgi. Neviens no Eiropas Savienības pētījumiem nerunā par 170 tūkstošiem zaudētām darba vietām. Īstenībā nav tāda oficiāla Eiropas Savienības komisijas pētījuma vispār šobrīd par ietekmes novērtējumu. Mēs pie tā vēl strādājam. Par ilgspējīgu attīstību. Tas jau ir šobrīd saistoši. Mēs nenosakām sankcijas kā iznošanas daļu, bet tas īstenībā ir skaidrs arī nu, vispārējā Eiropas Savienības kārtībā. To atbalsta arī dalībvalstis. Un jūs ļoti labi zināt, kāpēc. Vai mēs vispār varam piemērot uh, tirzniecības nolīgumos sankcijas attiecībā uz attīstības valstīm uz ilgspējīgu attīstību? Nu, jautājums ir vispār Eiropas pieeja. Šīs debats ar vienu notiek, un tas nekādā veidā nav jāmaina šajā nozīmē, e, šajā nolīgumā, kur mums nav šādu pilnvaru. Bet katrā ziņā, kad šāda vispār Eiropas Savienības pieeja tiks izstrādāta, tad mēs arī varēsim arī runāt par to. Vai mēs vēlamies noteikt arī kaut kādas sankcijas, sodus, ja tiek pārkāpta ilgspējīga attīstība. Bet šobrīd tā nav Eiropas Savienības skaita politika, un līdz to mēs nevaram to piemērot. To nenosaka ne Eiropas parlaments, ne padomi šobrīd. Kāds norādīja, ka, ka tirdzniecības nolīgumi nav domāti kā burvju nūjiņi, kas atrisinīs pasaules nelaimes. Tāds nav tiešām. Bet viņi veicina uh, problēmu risināšanu. Nu, un, protams, ka tas arī automātiski neviens līgums nerada jaunas darba vietas, nedz arī palīdz pārdalīt bagātību. Mums ir jānodrošina, ka visa bagātība, kas tiek saražots Eiropā un Kanādā, tiek pārdalīts godīgāk. Tas ir mūsu uzdevums, nevis līguma. Mēs kā runājam par tirdzniecību un tarifiem. Mēs veidojam mehānismus, kas ir arī saistīti ar iespējamiem tālākiem soļiem, un CETA vispār ir visu laiku labākais rezultāts. Nevarētu teikt, ka karāta kaut kad būtu mēģinājusi e, pārkāpt e, starptautisko organizāciju tiesības. Bet nu, mums ir bijis jāstrādā, protams, pie ļoti precīziem argumentiem, lai viņus pārliecinātu atsevišķos punktos. Un uh, e, tiesniecības līgums nav, protams, starptautisko darba tiesību uh, kodeks, bet uh, tas arī nekad nevar būt. Paldies! Jā, paldies arī par jūsu atbildi. Uh, arī skatrojot šo deklarācijas statusu, kas atbilst arī Vīnas konvencijas 31. partām. Labi, mēs katrā ziņā to pārbaudīsim arī no parlamenta juridiskā dienas puses. Bet, nu, parlamentam tas ir būtisks jautājums. Mums jāatrod, protams, arī juridiski skaidrojošs, uh, skaidrojums, juridiskais skaidrojums um, par saistošo raksturu. Jūs sakāt, ka tā ir saistošas deklarācija daļa. Labi, paldies, esam dzirdējuši arī šeit un tāt vārds vēstniekam. Jūs esklausījuši daudz argumentus, kāda būs jūsu viedoklis, lūdzu? Nē, nu, Marokoks jau īstenībā tik brīnišķīgi izteicās, ka man ir grūti pēc viņa izteikties. Uh, Man, protams, ir liels gods kā kanādietiem piedalīties arī debatēs Eiropas sirdī, Eiropas parlamentā. Paldies par šo iespēju. Mēs ļoti precīzi piezīmējam visos jautājumus, un droši vien šodien nebūs laika atbildēt pilnīgi uz visiem jautājumiem, bet dažus tomēr uzreiz vēlos uzsvērt. Un, protams, izteikšos īsi un kodolīgi. Dažas lietas varbūt būtu filozofisks Es, protams, gribētu runāt par paradīzi un vispārējo, bet, nu, varbūt, ka tam īsti nav laika un vieta, tad eh, runāsim drīzāk par tehniskiem jautājumiem. Es zinu, ka arī Maro kungs īstenībā ir tehniski izcils šajā jautājumā, viņš zina ļoti precīzi lietas, kuras es nevarētu nekādā ziņā viņam konkurēt. Mēs atzīmīgi dzirdām un priecājamies par lauksamnieku atbalstu šim nolīgumam. Uh, Mēs esam ļoti rūpīgi arī izsekojuši arhitektu jautājumiem. Es runāju arī par sabiedriskiem pakalpojumiem, es zinu, kas jūs satrauc. Bet par piekļuvi um, īstenībā m, mm, te mēs runājam par 1% no lielopu gaļas un 1,5% no cūgaļas apjomiem. Eiropā. Tas, ir, protams, manuprāt, eh, skaidri parāda šo mērogu. Mums, protams, ir ļoti svarīgi daudz jautājumu un sarežģīti. Redziet, tie bija jūsu priekšteči, kas uh, savulaik mūs iepazīstināja Kanādā daudzām ieradumiem un paražām, un mums tā, protams, ir jāskaidro atkal, kā mēs to esam attīstījuši. Bet tālāk par atsevišķiem komentāriem. Klārks kundze un um, Pričārs kundze, mēs saprotam jūsu arī satraukumu par sabiedriskiem pakalpojumiem. Mēs, protams, ļoti aktīvi esam tos attīstījuši un vienmēr aizstāvējuši sabiedriskos pakalpojumus daudzos citos nozlīgumos, un arī šajā gadījumā mēs arī, protams, nosakām, ka valsts turpinās arī nodrošināt savu iejaukšanos un regulēs sabiedriskos pakalpojumus, kā piemēram ir veselības aprūpi un ūdeni. Maraukungs, protams, arī atbalst, uh, pateica to, ko es arī domāju. Tātad padomēji šodien koreperam pie apieņem svarīgs lēmums, un es ceru, ka beigās tā būs tā gala versija. Zinu, ka mēdījiem, protams, ir rīcībā dažādas versijas, bet uh, gala versija uh, tā, ko pieņem šodien, un es ceru, ka arī šodien to saņemsim. Un tad jūs arī simt arī iepazīties un redzēsiet, kas īsti ir mūsu sarunu piedāvājums un ko puses vēlas panākt. Un arī mūsu premjeras Trudo un uh, arī sabiedrisko valsts sektoru arī pastāvi norādījuši skaidru apņēmību saglabāt augstākos standartus. Par uh, kopīgām prasībām un koplīgumiem. Tas, protams, ir provinču jautājums, ņemot vērā federālu struktūru, un uh, svarīgākie principi, kas šajā gadījumā ir jāņem vērā, kas ir nostiprināti arī Kanādas darba likumā, tas, ka aizņē nav pretrunā, un mēs esam pārliecināti, ka arī tas atbilst uh, arī pēc jūsu pārliecības un augstākiem standartiem. Tas vēl nav ielikt šeit tekstā, bet mēs, kādā ziņā, droši vien jums varēsim to piedāvāt. Paldies jums daudziem jautājumiem precizējumiem. Par vīzām. Jūs jau arī minējāt, ka ir jānodrošina precīzi laika grafiks, kādā veidā mēs atceļam prasības vīzām un līdz to nodrošinam bezvīzu režīmu Eiropas Savienības pilsoņiem. Eh, protams, mums vajadzēs pavisam drīz nākt klāt šādu apņemšanos. Par īpašo gadījumu, ka neļauj ieceļot Es par to nevaru izteikties, par pret, eh, konkrēto gadījumu, jo ir privātā datu neaizskaramība, bet esmu pārliecināts, ka kolēģi noteikti zina un varēs arī varbūt sniegt tālākus paskaidrojumus. Par mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Kanādas mazie un vidējie uzņēmumi atbalsta šo nolīgumu, tāpat viņi arī atbalstīja nafta nolīgumu, jo viņi saredz ieguvums nu, mēs runājam 38 miljoni pret 500 miljoniem pat vairāk iedzīvotāji, mēs esam ļoti mazi iepratim jums, bet arī pat mūsu mazie un vidēji uzņēmumi saskata ieguvums. Vēl ko es varētu piebilst? Es vēlos vēsties pie jums un lūgt. Un jautājums bija, kā mēs, kanādieši, saprotam. Mēs esam atvērta sabiedrība, mēs esam vienmēr iestājušies par brīvu tirzniecību, mēs zinām, ka tirzniecība veicina izaugsmi un darba vietas. Tas ir diversifikācijas jautājums, un mēs arī skatāmies uz Eiropu kā plašāk iespējam eh, tirgu. Um, Premjers Trūdo, ka viņš eh, startē vēlēšanās, viņš sacīja, viņš aizstāvēs eh, video mm, sabiedrības daļu, un uh, viņš ir to darījis, un mēs sagaidām, ka īstenībā šis iegums ir Eiropai varētu būt kādi 6 miljardi. Un mēs apgadām arī jaunas darba, darba vietas arī vidusšķirē. Un mēs uzskatām, ka tas ir tiešām progresīvs tirdzniecības nolīgums. Mēs arī atbalstām Eiropas sociālo modeli, mēs saprotam, bet arī šā gadījumā tomēr uzskatām, ka tas ir ļoti progresīvs tirdzniecības nolīgums un arī ministrs Frīlands, kas ir arī bijis šeit pie jums, un arī tāpat premjeras Trudo, ir šo satams skata globāli. Un ņemot vērā arī, protams, mūsu pašas. Un uh, mēs saprotam, kas ir globalizācija un kādas bažas tas rada, bet mēs redzam arī iegums, ko sniedz tirzniecība. Tāpēc mums arī par iekļaujošo izaugsmi un par šo labumu pārdali. Un tie ir galvenie principi, par kuriem mēs arī sekojam. Un vēl arī strateģiskais jautājums par to, kur vispār virzās šī pasaule, un tas ir liels jautājums. Pasaule mainās, parādās jaunas uh, lielvaras, attīstās globālās ekonomikas noteikumi, un mēs redzam, pasauli mainoties arī pieprasīs jaunus noteikumus uh, starptautiskajai tirzniecībai. Nu, un mēs sagaidām, ka šādas diskusijas notiks kopā arī ar citiem. Un mēs augstu novērtējam jūs kā partners un draugus. Un vēl par partnerību. Partnerība, protams, ir uh, plaša un mēs, protams, salamies arī uh, mūsu lomas vispār pasaulē. Mums ir kopīgi izaicinājumi. Uh, Mēs runājam par multilaterālismu, pieciņas pret klimatu pārmaiņām, drošību un Eiropas kaimiņattiecību politiku. Mēs sadarbojamies ļoti daudzos jautājumos, kas, pirms, ka cilvēktiesības, eh, dzimumu līdztiesība un iekļaujošā izaugsme. Es domāju, CETA kādā ziņā veicinās mūsu tuvāku sadarbību. Tā ka mēs nerunājam tikai par valdībām, bet arī par pilsoņiem. Katrā ziņā tas arī nodrošinās arī cilvēku tuvināšanos. Es redzu, ka tirzniecības nolīgumi veicina cilvēku saprašanos. Piemēram, par sevi varu pastāstīt. Es iemīlējos Eiropā, kā vietā un kā idejā jau daudzus gadus. Es arī, īstenībā, aprecēju Eiropieti, un man ir brīnišķīgi bērni, un lūk, kas notiek, kad kanādietis satiek Eiropu un Eiropieti. Lūk, tā tas ir. Thanks a lot, Ambassador. You mentioned, I think, a lot of points we... Paldies, jā, vēstniekums. Jūs minējāt, ka ir vēl neatrisināti jautājumi, ko noteikti varam vēl izdiskutēt divpusēji, kurā laikā. Liels paldies! Un referentam lūdzu vārds paldies priekšsēdētāji, godētie kolēģi, viesi. Tikai vēl papildus daži punkti. Par labumu, ko saņems eh, trūcīgākie, viens piemērs eh, tiem, kuri jūs interesē fakti. Uh, Ja mēs noslēdzam šo tirsniecības nolīgumu un īstenojam to, tad, piemēram, Indonēzijas Bangladešas apģērbražotāji varēs pārdot savus apģērbus Kanādā, Eiropas Savienībā, un arī The Economist ļoti skaidri uh, arī eh, paskaidro to, kā nabadzīgākie vairāk iegūst no starptautiskiem tirdzniecības nolīgumiem nekā bagātie. Lūdzu, varat iepazīties arī ar šo analīzi. Tālāk par vērtību. Tirzniecību piekrīt iepriekšējiem runātājiem. Eiropas Savienība ļoti pareizi nāca klajā ar savu nostāju par sankcijām pret Krieviju pēc agresijas Ukrainā. Un šo nostāju mēs pieņemām balstoties uz savām vērtībām. Protams, tāda valsts kā Somija, arī mana valsts un citas valstis sagaida, uh, ka Eiropas Savienība sniedz piekļuvi alternatīviem tirgiem un ar ko vēl citiem mēs varam sadarboties, ja ne ar līdzīgi domājošiem kā Kanāda. Diemžēl man ir jāteic, ka dažiem no mums, ne visiem, Dažiem no mums šis lēmums par CETA joprojām nav jautājums par faktiem un realitāti, bet gan par ideoloģiju. Ja mēģinus eh, runāt par šo kopīgo interpretīvo deklarāciju. Šīs deklarācijas mērķis nav uzlabot CETA nolīgumu. Nē, mēs gribām paskaidrot tiem, kuri vēlas saprast, ko tas īsti nozīmē. Ja jūs vēlties tiešu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, mums ir arī jāsniedz eh, šī informācija skaidrā valodā. Tā es raugos un saprotu šo deklarāciju. Diemžēl ir daudz arī brīnišķīgi cilvēki galē galēji labējā un galēji kreisajā flangā, kuri eh, priecīgi apgalvo, ka viņi nevēlas ap, ap, atbalstīt CETA tādēļ, ka šis nav ideāls nolīgums, bet tāpat laikā viņi tikpat priecīgi tirgojas ar tādām valstīm kā Krieviju. Neprasot nekādus uh, jautājumus papildus, tikai meklē naudu. Interesēti tikai vienīgi naudā. Uh, Lūk, un uh, tālāk mēs kā parlamenta vairākums un uzskatu, ka Eiropas parlamenta vairākums, tāpat kā partija, ko es pārstāvu, Eiropas tautas partija, iestāsies par izaugsmu, labklājību un taisnīgumu, un tādējādi mēs šo nolīgumu varēsim pieņemt pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies visiem par diskusiju! Liels paldies referentam, liels paldies mūsu ekspertiem, lai jums uh, veicas turpmākajā darbā. Paldies par diskusijā, paldies komisijai, paldies uh, vēstnieka kungam. Es domāju, jā, ka tuvāko mēnešu laikā mēs vēl noteikti sazināsimies. Visu labu! Okay. So, then we switch to um, point six and seven. Pārējām pie darba kārtības sastā un septītā punktiem. Šīs ir kopīgas diskusijas par Eiropas kamzīs Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīguma noteikumu paplašināšanu attiecinot tos tekstilu izstrādājumu 12. tirzniecību. Jā, es saprotu, tagad jūs pametat zāli, nu, bet uh, tad uh, darīt to klusu, jo, nu, te ir svarīgi jautājumi par strādājušo tiesībām, par bērniem, kas tiek nodarbināti. Kopīgās debats tātad par tekstilu tirdzniecību. Uz ilgu laiku bijām atlikuši šo darbu, jo bija identificēta arī bērnu nodarbinātība Uzbekistānā. tieši ražas novākšanā. Tad arī mēs prasījām statotiskajai darba organizācijai pārbaudīt, kāda ir situācija, uzlabot to. Pagājušā mēnesī mēs arī saņemām paziņojumu no starptautiskās darba organizācijas. Un tad arī runāsim šodien ar referenti Mariju Arēnu. Nu, tad lūdzu. Pats referentei pateicos priekšsēdētāji. Ja no paša sākuma vēlos pateikt attiecībā uz to, kas jau izskanēja iepriekš, ka jā, šis dosjē ir tāds, uh, kur varbūt ideoloģija nav pietiekami piemērota. 15. gadā jūs atgādinājāt, parlaments arī saņēma no padomas lūgumu uh, apstiprināt tekstilu izstrādāja protokolu. Decembrī Eiropas parlaments balsoja par vidustermiņu ziņojumu par vairākiem, vairākām rekomendācijām un par tekstilu ziņojumu. Nu, tā apstiprināšana tika noteikti tā, ka tā tiks apstiprināta, ja tiks atcelt bērnu darbs, bērnu darbs Uzbekistānā. Kopš 13. gada Uzbekistāna sadarbojas ar sadar, starptautisko darba organizāciju. Tas ir jāizceļ, jo tas nebija nemaz tik vienkārši. Uh, Arī ILO ir organizējis vairākas misijas, un jaunākais ziņojums norāda, kā bērnu darbs ir gandrīz pilnībā izskausts, bet piespiedu darba atcelšana ir sarežģītāka. Ir organizētas dažādas informācijas kampaņas, uh, valdība ir arī pieņēmis dažādas pasākums, lai uzlabotu darba apstākļus, Ir izstrādāta arī programma, kuru monitorē Statotiskā darba organizācija, ņemot vērā arī Uzbekistānas veikto progresu pēdējo gadu laikā piespiedu darba jomā un bērnu nodarbināšanas jomā, kā arī uzlabojumi, kas ir veikti kokvilnas ražas novākšanai, tad arī jāņem vērā. Oi, um, Uzbekistānas valdības uh, sadarbībā ar Starptautisko darba organizāciju, es piedāvātu uh, Tātad vēlējumu formā piedāvātu apstiprināt šo ziņojumu. Ja mēs saņemsim grozījumus, tad mēs varētu tādēļ apstiprināt uh, šo tekstilu izstrādājumu protokolu. Mēs uh, pēc sava lūguma arī nākamajā rezolūciju, kur prasām uzbekiem turpināt sadarbību ar starptautisko darba organizāciju, lai pilnībā tiktu izskausts piespiedu darbs kā arī uzlaboti darba apstākļi, um, kokvilnas ražas laikā. Prasām arī visiem ar delegācijas starpniecību, kas ir uz vietas, informēt Eiropas parlamentu par piespiedu darbu. Gadījumā, ja tiek nopietni pārkāpt cilvēku tiesību noteikumi, parlaments var arī aktivizēt atcelšanas klauzulu, kas ir paredzēta otrajā pantā un arī protokolā partnerībā Un tas ir viss arī ieļots, kā arī jāapsaka šajā rezolūcijā. Protams, es arī uzmanīgi uzklausīšu kolēģu sacīto, īpaši ānu referentu viedokļus un sagaidu arī jūsu grozījumus. Iesniegšanas termiņš 17. oktobris. Monitoringa grupa Centrālā Āzija tiksies 18. oktobrī, AFET būs balsojums 20. oktobrī un INTA 9. un 10. novembrī, lai decembrī šo varētu skatīt plenāru sēdē. Paldies! Merci beaucoup, Maria. Paldies! Pabrikungs aizstāja referēt, lūdzu. Jā, nevar jūs pamest. Vispirms Man ir jāatvainojas, protams, Ravals kundzes vārdā, jo viņa nevarēja ierasties uh, veselības problēmu dēļ. Viņa vēl aicināja mani jūs iepazīstināt ar viņas viedokli par Eiropas Savienību par Eiropas komisijas un Uzbekistānas uh, šo sadarbības līgumu tekstīlu izrādājumu jomā. Uh, Vispirms eh, viņa pateicas referentāji par līdzsvarotu eh, ziņojumu par to, ka ir gatavība atbalstīt šo protokolu. Otrakārt, aicinu visus arī sniegt savu piekrišanu šim priekšlikumam, lai Eiropas parlaments varētu atbalstīt arī protokola noslēgšanu ar Uzbekistānu. Apstiprināšana nozīmē, ka mēs esam saskanīgi ar mūsu iepriekšējo viedokli un loģiku. 11. gada rezolūcijā mēs eh, teicām nē protokolu pagarināšanai, mēs aicinājām veikt uh, pamatīgas izmaiņas. Uzbekistānā pirms uh, paplašinām divpusējās attiecības jāatzīst, ka Uzbekistāna pēdējo 3-5 gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies bērnu darba un piespiedu darba jomā. Protams, ka vēl ir daudz darāmā. Eiropas parlamentam tomēr ir pozitīvi jāatzīst Uzbekistānas um, pūliņu un darbs. Uh, Uzbekistānā nevar vienā dienā uzlabot cilvēktiesību situāciju. Tas ir jādara progresīva tirsniecības politikas starpniecību. Pagarināt, pagarinot tekstilu protokolu, mēs nosūtām pozitīvu vēstījumu Uzbekistānai uh, par to, ka ir vērts uzlabot cilvēktiesību situāciju, bet tas arī ir mudinājums uh, turmākam progresam, lai varētu nodrošināt esošā uh, procesa uzlabošanu. Citiem vārdiem sakot, uh, mēs eh, varam eh, uzlabot šo situāciju ārpus mūsu robežām. Jaunākie notikumi mums rāda, ka Uzbekistānā Jā, vesošais prezidents 22. septembrī parakstīja darba aizsardzības likumu un ņem vērā starptautiskās darba organizācijas rekomendācijas. 10. martā eh, div, pieņemts eh, šīs likums Uzbekistānā. Ap 25. augustā to pieņem arī augšpelāta. Uzbekistānā arī apņēmusies uh, organizēt darba aizsardzības konvenciju, lai nu kā tas norāda, ka Uzbekistāna ir nopietni progresējusi, uh, pateicoties mūsu sarunām. Kā arī mēs redzam, ka nav politiskās neskaidrības attiecībā uz mūsu uzbeku partneru izvēlētā ceļu. Šāks kundze, lūdzu, tā kulskunga vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos arī uh, Takla kunga um, vietā. Nolasīšu viņa tekstu. Un, godētie kolēģi, man ir ļoti liels prieks, ka komiteja visbeidzot ir lēmusi spēc soļus uz priekšu šajā jomā. Te strādājam jau kopš 11. gada. Eiropas parlaments. Um, noraidīja iespēju pagarināt šo protokolu, pateicos referentiem arī Renē par ļoti labo ziņojumu un rezolūciju. 11. gadā arī um, Uzbekistāna uzlabojas arī situāciju darba jomā, arī lauksaimniecības jomā. Šīs viss bija toreiz problēmas, un tad netika ratificēts pro, protokols. Uh, Bet, uh, kā mēs dzirdējām, uh, ILO arī pēc vasaras ir pozitīvi novērtējis Uzbekistānā notiekošo darb, bērnu darbs ir gandrīz atrisināts un um, gandrīz izskausts. Nu, diemžēl dažas problēmas vēl ir palikušas, īpaši saistībā ar piespiedu darbu. Kā mēs to jau redzam arī ALO ziņojumā, 15. gadā Uzbekistāna ir organizējusi kampaņas un veikusi lielu darbu, lai informētu cilvēks par darba aizsardzības noteikumiem. Eiropas Savienībā ir jāatzīst šie pūliņi. Uzbekistāna ļoti labi sadarbojusies ar Eiropas Savienību un ALO piedalījusies atvērtās diskusijās. Tirzniecība ir ļoti svarīgs instruments, lai norādītu, ka um, progress ir pozitīvs. Uzbekistāna ir gadu laikā pierādījusi arī, ka tā ir griba mainīties. Arī lauksaimniecībā notikusi reforma. Pavisam īsā laikā ir arī veiktas ievērojams izmaiņas arī jo, uh, darba aizsardzībā. Vēl viena lieta neaizmirsīsim to, cik ļoti svārīgi ir Uzbekistāns ģeo. Um, politiskā stratēģija, jo tā atrodas starp Krieviju, Irānu un Ķīnu. Uh, rezolūcijas teksts ir līdzsvars, bet līdzsvarots esam satraukti par 11. punktu par caurskatāmību, bet par to mēs vēl noteikti runāsim arī tuvāko nedēļu laikā. Paldies! Thanks a lot. Uh, paldies! Obermaierkungs! Thank you, Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies arī referentēji jāsaka, ka ir ļoti labi, ka uh, nu, Uzbekistānā lietas iet uz labo pusi. Un domāju, ka, protams, ir uh, šis tas jākritizē. Visu mēs nevaram tikai uh, slavēt. Jāsaka, ka vidas problēmas ir visas smagas eh, kokvilna ir tāda monokultūra, kas tiek audzēta ļoti daudz, un ūdens ir piesārņots. Ir daudz citu problēmu, pesticīdu un tā tālāk. Tādēļ mums patiešām, kā Eiropas Savienībai, vajadzētu uzņemties savu atbildības daļu un eh, palīdzēt Uzbekistānai turpināt šo pozitīvo attīstību. Paldies, tagad komisija. Mr. Sumelis. Sumelis kungs. Yes, uh, thank you, Chair. Good morning. Paldies, labrīt. Arī no komisijas mēs vēlamies uh, atzinīgi, atzinīgs vārds teikt par Arēnas kungu sagatavoto ziņojumu projektu. Mēs jau skaidrojam 1. septembrī, kad bija plašākas diskusijas par šo jautājumu cik svarīgi arī ir uh, atzīt progresu, kas ir uh, veikts Uzbekistānā bērnu darba jomā, piespiedu darba jomā. Komisija arī atzinīgi vērtē Uzbeku iestādžu sadarbību ar Startautisko darba organizāciju un ļoti uh, arī daudz esam darījuši, lai īstenot šo sadarbību, un tad, nu, prieks redzēt arī, ka uh, tas ir nesis pozitīvus rezultātus Uzbekistānā. Bet es piekrītu arī referentē par to, ka, protams, ir nepieciešams turpināt uzraudzīt situāciju. Mēs to arī darīsim, sadarbojoties ar uh, starptautisko darba organizāciju. Uzraudzīsim situāciju arī ar mūsu delegāciju starpniecību Uzbekistānā. Būsim arī priecīgi informēt uh, parlamentu turpmāk par uh, nākamajiem notikumiem. Paldies, Marija! Nekas man vairs nav papildināms. Lielākā daļa cilvēku, kas izteicās, kolēģi atbalstīja man piedāvāto ziņojumu ar uh, lielu nepacietību gaidu jūs grozījumus, jo īpaši attiecībā uz rezolūciju, jo Uzskatu, ka šī rezolūcija arī norādījis uz to, kas vēl būs jādara uzbekiem. Mums ir jāizmanto šī piekrišana, lai pateiktu, ka tas, kas ir izdarīts, ir pareizā virzienā, bet tad arī ir jāizdara spiediens. Um, jāsaka, ka vēl ir daudz darāmā Uzbekistānā cilvēku tiesību um, jomā, un tad, lai arī viņi tam pievērš uzmanību. Paldies! Paldies, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. Uh, ne, 17. oktobris, uh, pulkstens 12. Inta komitejā balsojums novembrī. Un iespējams, ka diskusijas un lēmums plenārsēdē būs decembrī. Tagad neliela pauzīte. Septiņas minūtes. Pēc tam uzsāksim koordinātoru sanāksmi aizslēgtām durvīm. Paldies!